Allora. Buonasera. Labu vakaru, godātie kolēģi. Eh, rivolgo il mio saluto a tutti quanti. Es varētu sākt savu sēdi. Laipni sveikti visi šajā sēdē, īpaši sveicu komitejas dalībniekus, un es vēlētos jūs iepazīstināt arī ar trīs kandidātiem. Ja nevienam nav iebildumu par darbu kārtības projektu, tad uzskatīsim, ka mūsu darba kārtība ir pieņemta. Procedūre, ja dovremo seguire in questa seduta. Vispirms mums vajadzētu paskaidrot, kāda ir procedūra, kā mēs rīkosimies šajā komitejas sēdē. Šī sanāksme ir atvērtā sanāksme, līdz ar to to var apmeklēt visi uh, Eiropas parlamenta deputāti. Šī komiteja sēd tātad notiek saskaņā reglamenta 204. punktu. Mums visam ir seši kandidāti Eiropas ombuda postenim, bet tikai trīs kandidāti ir izpildījuši visas prasības saskaņā ar. Āmatam izvirzītajām prasībām. Šodien mēs uzklausīsim trīs kandidātus, un eh, šī uzklausīšana notiks alfabētiskā kārtībā. Tas nozīmē, ka sāksim uzklausīšanu ar Botēlī kungu, pēc tam uzklausīsim Diemanduru kungu un pēc tam Monetu kungu. Katrs kandidāts ar mums runās stundu. Viņiem tiks eh, dota iespēja prezentēt savu kandidatūru, un pēc tam deputāti viņiem varēs uzdot jautājumus. Tātad pirmās 15 minūtes tiks atvēlētas kandidāta prezentācijai. Pēc tam sekos pirmā jautājumu kārta, un e, tajā es došu vārdu kolēģiem saskaņā ar Dehanta sistēmu. Vēlāk būs arī 15 minūtes, kas tiks atvēlētas brīvā mikrofona procedūrai. Lūgumrakstu komitejas mājaslapā jau vairākas dienas ir pieejama informācija par procedūru. Tāpat eh, tur ir atrodama informācija arī par visiem kandidātiem. Uh, Eh, gan tiem, kas izpildīja prasības, gan tiem, kas neizpildīja. Tāpat eh, tajā, šajā mājaslapā ir publicēta arī informācija jautājumi, kas tika uzdotu kandidātiem rakstveidā un viņu rakstveidā atbildes. Mēs saņēmām informāciju arī iepriekšējās procedūras laikā. Šīs eh, komitejas sanāksmes beigās komiteja sagatavos atzinumu. Šis atzinums tiks nosūtīts parlamenta priekšsādātājam. Tādējādi varēs uzsākt nākamo procedūras posmu. Šajā posmā tiks eh, pieņemts lēmums par balsojumu. Eiropas parlaments viss kopā balsos par nākamo ombudu. Ja neviens nevēlas izteikties un nevienam nav iebildumu, es eh, gribētu sākt uzklausīšanu un sāksim ar pirmo kandidātu Batolīkungu. Non c'è. <laughs> sì, sì, sarà per arrivare. Šķiet, ka viņš nav ieradies. Es nedomāju, ka viņš ir atsaucis savu kandidatūru. Nē, tur jau viņš nāk. Allora, gli diamo qualche minuto per accomodare. Dosim Batālī kungam pāris minūtes laika, lai viņš ieņem savu vietu. Atkārtošu vēlreiz. Sāksim ar Botolī kunga prezentāciju. Viņam būs 15 minūtes laika, lai ar sevi iepazīstinātu. Pēc tam eh, komitejas locekļi varēs uzdot jautājumus un arī komentēt viņu uzstāšanos. Lūdzu, Botolī kungs. Godājumā priekšsēdētāja. Godājumie lūgumrakstu komitejas locekļi. Pirmkārt, vēlētos jums pateikties par to, ka devāt iespēju pēc eh, pirmās atlases kārtas ierasties uz šo uzklausīšanu. Learned by experience. Šī uzstāšanās būs pēc iespējas īsa. Es uzskatu, ka debates ir visefektīvākais veids, kā ka apspriest tematus, kas jums visvairāk interesē. Tādējādi jūs varēsiet vislabāk izvērtēt eh, personu, kas sēž te jums priekšā. Es domāju, ka tas ir vislabākais veids, eh, kā mēs varētu apspriest visus tos jautājumus, kas jums šķiet pietiekami būtiski, detalizēti. Es esmu mācījis cilvēktiesības, cilvēktiesību vēsturi, un tāpēc es uzskatu, ka jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti un arī kā šīs komitejas locekļi, ļoti labi pārzinat uh, uh, beztiesu aizsardzību cilvēktiesībām. Es domāju, ka Tādējādi var nodrošināt labu, neatkarīgu uh, kontroli bez tiesību aktiem tām, kā darbojas valsts administrācija. Tas fakts, ka esmu šeit ieradies pie jums uz uzklausīšanu, nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka mana pieredze ir piemērota šim amatam. Tieši tāpēc, bez jebkādiem plašākiem skaidrojumiem, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Bez tam esmu jau rakstveidā atbildējis eh, vairākus detalizētus jautājumus par dažādiem tematiem. Manos atbildēs ir redzamas manas prioritātes, eh, lai uzlabotu ombuda sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī, lai dotu ombudam visa iespējamāko labāko tēlu sabiedrības acīs. Taču ir arī kādi principi, ko es uzskatu par vissvarīgākajiem, un tieši tāpēc es tos atkārtošu vēlreiz. Cilvēktiesību formāla atzīšana, cilvēktiesību ierakstīšana dalību valstu konstitūcijās nav pietiekama, lai nodrošinātu šādu tiesību garantēšanu. Es runāju par garantijām, ko sniedz ombuds. Šīs garantijas nav vienādas visās dalībvalstīs un visos reģionos. Ir acīm redzama diskriminācija starp uh, dažādām valstīm un dažādiem reģioniem. Iepriekšējā tikšanās reizē Florencē, kad tikās ombudi mēs atklājām kādu tendenci, kas arvien palielinās. Daudzos reģionos un daudzās valstīs daži ombudi ir aizliegti ar likumu. Savukārt citi ir apstiprināti vēlreiz. Citiem ombudu institūtiem savukārt ir samazināti finanšu un cilvēku resursi. Šī tikšanās pierādīja to, ko ombudi zina jau ilgu laiku. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jāatbild uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, kādas tad ir šīs eh, negatīvās, tenden kāda ir šīs negatīvās tendences cēloņi? Otrkārt, ko Eiropas ombudi var darīt lietas labā? Attiecībā uz pirmo problēmu. Cēloņi ir skaidri visiem, kas nodarbojas ar cilvēktiesībām un kuri ikdienā tiekas ar valsts administrācijas pārstāvjiem. Ir jāatzīst, ka parlaments un pašvaldības ir struktūras, kas ir paredzētas tautai, Tās ir paredzētas, lai nodrošinātu visas valsts funkcijas un valsts administrācijas funkcijas. Taču šīs struktūras nevar kļūt pašpietiekamas. Tas attiecas ne tikai uz ierobežotām jomām, bet uz šīm organizācijām un struktūrām kopumā. Pašlaik šīs struktūras vairs nav tautas instruments. Citiem vārdiem sakot, šķiet, ka ombudi vairs nespēja veikt eh, savas pamatfunkcijas. Tas ir nodrošināt tautas pamatvajadzības, nodrošināt suverenitāti savai institūcijai. Attiecībā uz otro problēmu ir jāatrod līdzekļi, kā pret to cīnīties. Ir skaidrs, ka Eiropas pilsoņus nedrīkst diskriminēt. Galu galā visiem Eiropas pilsoņiem ir viena un tā pati pilsonība. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai institūcijas un iestādes, kas nodarbojas ar cilvēktiesībām un to aizsardzību, visas šīs iestādes un ombudi būtu jāapvieno vienotā tīklā. Tādējādi mēs varētu kļūt redzamāki, mēs varētu izveidot vienotu atsaucas punktu Eiropas ombudu. Ja tiktu redzē, redzē ja, re, ja varētu atklāt kādu acīm redzamu diskrimināciju, tad mēs varētu nodrošināt arī saikni ar parlamentiem, un ir tīpaši ar Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteju. Es domāju, ka vairākus gadus nodarbojoties ar šīm problēmām manā reģionā, manā valstī, esmu pierādījis savu apņemšanos darboties, un es uzskatu, ka spēšu sniegt uh, labākus pakalpojumus esmu jau to pierādījis. Es uzskatu, ka ir pietiekami daudz izaicinājumu, bet tajā pašā laikā ir arī vairākas iespējas, ko nodrošināt cilvēktiesību garantijas. Tas ir ļoti būtisks rīks uh, Eiropas integrācijā. Cienījamo priekšsēdētāju! Ar to savu ievadrunu gribētu beigt. Taču uzskatu, ka daudz svarīgākos aspektus mēs varēsim analizēt kopīgi un detalizēti, pamatojoties uz jūsu jautājumiem. Bez tām, cienījumā priekšsēdētāji, es tagad eh, lūkšu jums, vai drīkst runāt savā dzimtajā valodā. Uzskatu, ka šī uzklausīšana ir ļoti būtiska, un tieši tāpēc es eh, gribētu izvairīties no tūkojuma kļūdām. Es gribu izteikties pēc iespējas precīzāk, tāpēc runāšu savā dzimtajā valodā. Lielas paldies Batolī kungām par šo ievadrunu. Es zinu, ka jūs labprāt atbildēsiet uz visiem jautājumiem, darīsiet to itāļu valodā. Tieši tāpēc atklāsim debates. Katram kolēģim, kam tiks dots vārds, ir atvēlētas divas minūtes, par to esam jau iepriekš vienojušies. Pirmā izteiksies. Monsieur Botoli. Grunī kundze. Lielas paldies! Bet tālāk, kungs, gribētu zināt, kādas ir jūsu prioritātes jūsu mandāta laikā, ja iegūsiet Eiropas ombudu amatu? Kā jūs varētu uzlabot ombuda institūta darbu? Vai jūs esat paredzējuši izmaiņas arī Eiropas ombuda statūtos? Ko varētu darīt Eiropas institūcijas, lai uzlabotu pakāpojumus Eiropas pilsoņiem, ņemot vērā līgumā noteiktos pienākumus? Kādus trūkumus esat atklājis ombuda amatā? Kā jūs eh, varēsiet realizēt, ko esat paredzējis ar projektiem? Kādus konkrētus projektus esat paredzējuši? kāda būs sadarbība ar šo komiteju un kā jūs redzat sadarbību arī ar citām iestādēm? Paldies. Paldies Grunī kundzei. Nākamais jautājumu uzdos Bostināro kungs. Godāmies kandidāti. Mans jautājums ir sekojošs. Vai jūs iesakāt konsolidēt attiecības starp Eiropas ombudu un eh, dalību valstu ombudiem? Paldies. Grazie, l'onorevole Lielas paldies. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Ah, okay, excuse me. The, the next one on your left side. Uh, it's okay. Oh, no, it's okay. I, I some problem. With, no, no, is it? No? It's good? Okay. Hankis kundze. Thank you. Tehát mm. eh, Európai Uniós tagországok polgárai közül. Paldies. Daudz Eiropas pilsoņu uzskata, ka cilvēktiesības ir etnisko minoritāšu tiesības. Kaut kāda iemesla dēļ šīs tiesības ir kļuvušas marginalizētas. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs nevēlamies iesaistīties ar šīm tiesībām saistītajos konfliktos. Daudzi uzskata, ka šos konfliktus varētu risināt ar dialogu palīdzību. Es domāju, ka nav prātīgi izlikties, ka šie konflikti neeksistē. Iespējams, ka ombuda amats ļauta mums risināt šīs problēmas mierīgā ceļā. Mans jautājums ir šāds. Tieši to pašu es uzdošu arī pārējiem diviem kandidātiem. Vai mēs varam sagaidīt, ka mazākumtautību tiesības kļūs svarīgākas Tā ir ļoti īpaša cilvēktiesību daļa. Mums ir jādomā par cilvēka cieņas aizskaršanu, tās arī ir ļoti būtiskas tiesības. Daudzās valstīs, Eiropas Savienības dalību valstīs, tā skaitā arī Ungārijā, cilvēki jūtas vīlušies. Tad, kad tiek pārkāptas šīs tiesības, tam netiek pievērsta nekāda uzmanība un netiek izrādīta solidaritāte šiem cilvēkiem. Bieži vien dalībvalstu politika runā pretī kopienu politikai. Tas notiek pat tādos gadījumos, kad mums ir kopīgas vērtības. Tādos jautājumos, kur mums ir kopīga politika, arī tad šīs tiesības tiek pārkāptas. Manuprāt, manuprāt tie ir dubult standarti. Vai jūs esat plānojis, kā mēs varētu nošķirt dalībvalsts politiku no kopienu politikas, tā lai cilvēkiem nešķistu, ka tiek piemēroti dubult standārti? Itālijā bieži vien tiek runāts par vārda brīvības pārkāpšanu. Taču bieži vien mēs nepievēršam uzmanību šiem it kā tikai dalībvalstu jautājumiem. Mēs aizmirstam, ka šie jautājumi skar ļoti plašu cilvēku joku, loku. Vai jūs nodrošināsiet, ka netiek piemēroti šādi dubult standarti, vai esat plānojis kaut ko darīt šajā sakarā? Kā jūs risināsiet šo kopienu politikas un dalībvalstu politikas atšķirību izskaušanu, kas pastāv minoritāšu tiesību aizskašanā? Uh, Paldies. Nākamais runātājs. Paladēlī kundze. Lielas paldies! Vispirms es gribētu pateikties eh, Botēlī kungam, ka viņš ir ieradies pie mums. Man ir ļoti svarīgs jautājums, ko es vēlētos jums uzdot, Botēlī kungs. Kāda ir lielākā problēma, ar ko jūs saskārāties strādoj, strādājot kā jūsu valsts ombuds? Kā jūs atrisinājāt šo problēmu, kā jūs tikāt ar to galā? Vai jūs uzskatāt, ka tādas pašas problēmas varētu rasties arī Eiropas līmenī? Vai arī jūs domājat, ka problēmas, ar ko saskarā, saskarsieties Eiropas ombuda darbības laikā, būs pavisam atšķirīgas? Paldies. Nākamā runātāja Harkins kundze. Liels paldies, ka jūs ieradāties, bet, Alī kungs, es atvainojos, ka nevarēju noklausīties. Uh, visu jūsu prezentāciju. Bet man ir četri jautājumi. Pirmām kārtām, Potolīkungs, cauradzamības regulējums. 1049 2001. gads. Te ir runa par Eiropas institūciju administratīvajām darbībām un arī dalību balstu administratīvo darbību, kā arī par Eiropas tiesību piemērošanu. Mūsu kopējais mērķis ir nodrošināt uh, likumus Eiropas līmenī un arī dalību balsts līmenī, lai sabiedrība varētu piekļūt uh, informācijai par Eiropas Savienību. Kā jūs nodrošināsiet, lai šīs tiesības, kas ir iekļautas šajos noteikumos, varētu tikt piemērotas pilsoņiem? Kādus pasākumus jūs liktu priekšā, lai uzlabotu piekļuvi informācijai pilsoņiem? Mans otrs jautājums ir īsāks. Eh, kā jūs personīgi dosiet savu ieguldījumu, uh, lai uzlabotu men pakāpojumu mentalitāti Eiropas Savienībā? Nākamais jautājums attiecas arī uz jūsu ievadrunu. Šķiet, ka jūs runājāt, ka institūcijas kļūst, paš, kļūst pašpietiekamas, tās ne, nestrādā pilsoņu vai klientu labā. Kā jūs nodrošināsiet, lai Eiropas ombuda birojas nav šāda pašpietiekama iestāde? Pēdējais, tā kā Eiropas ombuds galvenokārt runā par pilsoņu sūdzībām un par pilsoņu vajadzībām, uh, Es domāju, ka tam vajadzētu būt arī pilsoņiem draudzīgam. Bieži vien pilsoņi neatšķir vienu Eiropas institūciju no otras. Es vienkārši gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Bieži vien e, mēs, kas strādājam Eiropas institūcijās, nesaprotam, ka cilvēki, kas ir ieradušies pie mums, e, lai saņemtu palīdzību, vienkārši neatšķir šīs iestādes viena no otras. Dievs tālāk, Alkins kundze. Thank you. Thank you, and also I will thank you very much for coming. Lielas paldies, lielas paldies, ka esat šeit ieradies, saka Aukens kundze. Es gribēju savos jautājumos pievērsties vienai lietai. Uzskatu šo jautājumu par ļoti svarīgu, šo aspektu svarīgu ombud, ombudā. Un te mēs runājam par saprātīgu pārvaldību un paraugu praksi. Ombudam to vajadzētu uzraudzīt Eiropas iestādēs. Saskaņā ar Lisabonas līgumu būs jauns juridiskais pamats, divi jauni panti šai saistībā. Un tur varam nodrošināt juridisko pamatu, tiesisko pamatu šādas labas pārvaldības ieviešanā visās Eiropas iestādēs. Kā jūs risināt šo jautājumu? Nu, ja jūs vēlētos, protams, eh, šos noteikumus piemērot Eiropas iestādēs, kad tad kā jūs to darītu? Paldies! Grazie. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Priekšsādātāji tālāk. Kāsa kungs. Timāte, man te barušies, es cinvies. Salavrakos kungs. Paldies, Batēlī kungs. Paldies, Batēlī kungs, ka jūs esat ieradies šodien šeit, pagodinājis mūs ar savu klātbūtni. Man ir šādi jautājumi. Man darties iespējas, un droši vien es neesmu vienīgais, ka šobrīd ir liels pārmaiņu laiks. Tas ir Eiropai grūts laiks, pārmaiņas norisinās ļoti ātri, tas viss saistīts ar imigrācijas jautājumiem. Imigranti ielai, ierodas Eiropas Savienībā, viņiem ir dažādi kultūras, man, kultūras mantojums, dažādas, dažādas ticības un tam līdzīgi. Viņu izpratni par dzīvi ir atšķirīga. un Eiropas cilvēktiesību lieta, eh, tiesa attiecībā uz kādu Itālijas pilsoni pieņēma lēmumu, spriedumu, kurā paziņots, ka, piemēram, iedzīvotāji nedrīkst valkāt krucifiksus skolās. Tātad skolēni nedrīkst valkāt krustus Arī uz sienām acīm redzot tos nedrīkst likt. Un, e, kā jūs zinat, Itālijā ir ļoti daudz katoļu skolas. Un es domāju, tas ļoti labi parāda, ka ir vajadzīgs tomēr rast kādu līdzsvaru šai cilvēktiesību jautājumā. Tātad, kā jūs redzat om, Eiropas ombuda lomu šāda līdzsvaru nodrošināšanā cilvēktiesību jautājumos? Un kāda tad ir limata šādām cilvēktiesību ievērošanai un vērtību īstenošanai? Šis bija tikai viens piemērs, ko varēja jums, ko, ko minēja, jums varēja, varēja minēt vēl daudz citus. Priekšsādātāji. Priekšādātāji saka, tagad esam noslēguši pirmo jautājumu kārtu, tātad ar to noslēdzas jautājumu no grupu pārstāvjiem. Uh, Un tāpēc tagad došu vārdu Butolīkungam, lai viņš uz šiem jautājumiem atbild. Pēc tam, kad viņš būs uz jautājumiem atbildējis, tad dos pāriesim tālāk pie brīvā mikrofona procedūras. Butolīkungs, lūdzu, jums vārds. per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo. Batolikungs sāk savu atbildi. Nu, domāju, ka varētu paiet arī pāris dienas, lai sīk un smalk atbildētu uz visiem man uzdotajiem jautājumiem. Un tomēr šie jota, jautājumi man šķita ļoti piekrитīgi šim amatam, bet īpaši tieši Eiropas ombudu amatā. Runājot par uzlabojumiem, tātad pirmais jautājums. Ja mani ievēlētu šajā matā, tad rīkotu šādu, un to atbildēju jau rakstiskajā atbildē uz jautājumiem. bet varbūt var to atkārtot vēlreiz. Domāju, ka vissvarīgākais ir atgādināt, cik ļoti svarīgs, cik svarīgi bija pirmsākumā šī izveidotā amata loma visos reģionos atbalstīt pilsoņus, jo atbalstīt pilsoņus šajā administratīvajā tīklā ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tīpaši tajos gadījumos, kad pilsoņi jūtas, ka administratīvie pārstāvi ir pārkāpuši viņu tiesības. Un šādos gadījumos ļoti svarīgi novērst jebkādus pārpratumus. Tā ir jebkura ombuda loma, jebkurā valstī, jebkurā reģionā. Un tomēr, runājot par Eiropas ombudu, es uzskatu, ka Eiropas ombudam ir vēl kāda loma, vēl kāds aspekts, kas tikpat nozīmīgs, kā minētais, kas, manuprāt, līdz šim nav ticis pilnībā atzīts. Un te es domāju par piekto pantu Eiropas ombudu dibidāšanas statūtos, kur teica, ka Eiropas ombuds var sadarboties ar saviem kolēģiem un iestādēm, kas risina cilvēktiesību jautājumus. Šāda sadarbība, manuprāt, ir, tā, ir, tā, ir tas aspekts, ko vajadzētu virzīt vairāk uz priekšu. Tiešām domāju, ka vajadzīga proaktīva pieeja no Eiropas ombudu puses attiecībās ar citiem ombudiem, respektīvi ar dalību valstu ombudiem un ar iestādēm, kas risina cilvēktiesību jautājumus. Kā jau minēju savos ievadvārdos, pastāv reģioni, kas piedara Eiropas Savienības dalību valstīm. kas ir atteikušies no šāda veida amatu izvēles un no citiem cilvēktiesību aizsargājošām institūcijām. Vai arī ir reģioni, kur šis amats nav, kur šis amats it kā teorētiski izveidots, bet tajā nav jauniecātu personu jau gadiem ilgi. Līdz ar to cilvēku tie, iedzīvotāju tiesības tiek apdraudētas. Šādi biroji tiek likvidēti. Un tādā veidā ombuda aktivitātes arī daudzās valstīs tiek samazinātas līdz, eh, līdz niecībai. Kad saku, ka Eiropas ombudam jāstiprina šī sadarbība, tieši to arī domāju. Respektīvi, ka ombudam jāstrādā tīk, vienotā tīklā, sadarbības tīklā ar citiem ombudiem un cilvēku citām tiesības sargājošām organizācijām tā lai var šie ombudi sa sa sarakstīties, sazvanīties, organizēt seminārus, risināt dažādas situācijas. Eiropas ombudam vajadzētu apzināties kopējo situāciju Eiropas Savienībā, un arī uz to tiešām paļaujos. Tāpēc ceru, ka, ja o Eiropas ombudam iz... nākas konstatēt acīm redzam tiesību pārkāpumu, kas ietekmē visu Eiropas iedzīvotāju tiesības, tādu pārkāpumu, kas iet pāri vienas jurisdikcijas robežām, tad mums ir jā, jāmēģina šādu pārkāpumu izskaust. Un nedrīkstam risinājums piemērot tikai vienai dalību valstī vai reģionam. Jūs vajadzētu, ko Eiropas ombudam būtu jādara. Es domāju, Eiropas ombudam būtu jāsazinās ar parlamentiem, ar parlamentu šādā gadījumā, tīpaši, protams, ar lūgumrakstu komiteju, lai šāda veida gadījumi saņemtu ap tiem pienākošos uzmanību. Šeit nav vajadzīgs nekādas juridiskas pārmaiņas, lai to darītu, bet domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas varētu stiprināt ombuda autoritāti. Un šādā kopīgā sadarbībā ar lūgumrakstu komiteju būtiskākie punkti varētu tikt tik izskatīti. Mazākuma tautību tiesības, minoritāšu tiesības. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem Eiropas ombuda darbā, jebkurā līmenī, ir ne tik daudz aizsargāt šo vispārīgās abstraktās tiesības, bet gan tieši aizsargāt to grupu tiesības, kas eh, tiek sauc par tās atkal otrās paudzes tiesībām, respektīvi uh, piemēram, bērnu tiesības, vecāku gadu gājumu cilvēku tiesības, invalīdu tiesības, imigrantu tiesības. Tieši tāpēc, ka šīs grupas ir visvājākās, vis, riskam visvairāk pakļautās grupas sabiedrībā. Jo domāju, ka cilvēku pilsoņu tiesības aizstāv, tiesību aizstāviešana ir tieši tā joma, kur ombudam ļoti saprātīgi jārīkojas, un turklāt jāņem vērā tieši visnēsargātāko grupu problēmas. Runājot par mazākumu tautību tiesībām, minoritāšu tiesībām, kā jūs zinat, ir atsevišķas valstis, kur jau ir izveidoti pilsoņu advokāti un ombuda dienesti, kas nodarbojas tieši ar šo minoritāšu tiesību aizsargāšanu. un ombuda pienākumi vienmēr iekļaus vājākā aizsargāšana sabiedrībā. Visnopietnākā problēma, ar ko sastapos kā ombuds savā darbā, savā desmitgadu pieredzē, Veneto reģionā, pie Venēcijas, Un e, tas bija šāds. Un tas bija tāds jautājums, kas, manuprāt, skar arī visu Itāliju. Itālijā nav tāda amata kā nacionālais ombuds. Un nu jau 50 gadus mēs esam gaidījuši, kad beidzot kāds varētu šādu amatu ieņemt. Tāpat laikā tikmēr darbojas reģionālajie ombudi. Un reģionālajie ombudi tad risina jautājums, kas saistīt arī ar valdību, ar tātad pār, reģio, reģiona pārējošu jautājumu skatīšanu. Mums ir būtiski, mums ir būtiski resursi. Mēs uh, mēģinājām strādāt pie Romu tautības cilvēku izolēšanas izbeigšanas. Esam īstenojuši vairākas uzklausīšanas, esam veikuši reģistru, īstenojuši, izveidojuši reģistru, un esam strādājuši pie komunikācija jomas, jo komunikācijas ir ļoti sarežģīts aspekts šai ziņā. Visos reģionos iedzīvotāji bieži vien nemaz nezināja, ka pastāv, piemēram, ombudamats un ka varētu pie viņa vērties. Tāpēc palīdzējām šos šiem pilsoņiem visiem, visām pilsoņu grupām saprast, ka ombuds aizsargā viņu cilvēku tiesības. Un ka viņi var vērsties pie ombuda. ka ombudam ir tiesības rīkot konferences, tikšanās ar dažādām iestādēm to pārstāvjiem, bet visam pāri tieši ombuds ir tā vieta, kam jāpārliecas, ka iedzīvotāji, kas dzīvo viņa reģionā, apzinās, ka šāds amats vispār pastāv, ka pastāv šāda sūdzību adresēšanas vieta, ka tas neko nemaksā, viņi var uzdot jautājumus, ka viņi var doties pie ombudu un lūgt viņu aizsargāt viņa tiesības, piemēram, arī tajos gadījumos, kad valdības šķiet tās ir pārkāpusi. Runāju par izolāciju tieši tāpēc, pilsoņu izolāciju tieši tāpēc, ka Veneto komitejā bija izveidot lūgumrakstu komiteju. Un ombuds bija tāda kā tāds vientuļais vilks, par ko neviens nezināja. Un tāpēc ombuda amatam bija jā, jāgūst zināma uzmanība. Ir svarīgi, lai jebkurš ombuds ievēro zināmu standarts, ir īpaši šai lūguma rakstu komitejā, kur, piemēram, jau šāds standarts pastāv, bet kas attiec uz manu konkrēto darbu, gada no gada man nācās pašam veidot tādu kā lūguma rakstu komiteju. Tā, protams, nebija tāda formāla struktūra, to veidoja reģionālo pašpārvalžu pārstāvi. Tie bija cilvēki, kas vislabāk izprat šo problēmu, kas saistīta ar tiesību aizsardzību. Un šī neformālā komiteja man palīdzēja. Ne tik vien uzklausot mani, bet atbalstot mani manās iniciatīvās, kurām nāca klajā visas profesionālās dzīves laikā, kur, un kuras uzskatīja par ļoti svarīgām, lai aizsargātu iedzīvotāju tiesības. Man vajadzēja arī par informācijas procesiem, kā uzlabot šo piekļuvu informācijai, kādus pasākums grasos īstenot. Piekļuvu publiska, publiskiem dokumentiem, tas ir noteikums, likums, kas eksistē visās valstīs, visos reģionos, un tas saistīts ar cilvēktiesību aizsardzību. Domāju, tas aktuāli ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī katrā dalību valstī. piekļuva oficiāliem dokumentiem ir ārkārtīgi svarīga. Tikai tā varam pārliecināties, ka Eiropas pilsoņu tiesības tiek aizsargātas. Un tāpēc priecājos, ka Eiropas Savienība pieņēmusi pašai spēkāsošo likumu. Saskaņā ar kuru Eiropas ombuds var pieprasīt piekļuvi jebkuram dokumentam Tas it kā šķistu dabiski. Bet ombudam nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot šās tiesības piekļūt dokumentiem. Tas nedrīkst pārkāpt konfidenciālas klauzu, bet ombudam ir jābūt tiesībām piekļūt jebkuram dokumentam. Un tad pilsoņi zina, ka nav nekādu ierobežojumu šai gadījumā, ka visi dokumenti kaut kādā mērā ir pieejami. Man pilsoņi, man, man reģiona pilsoņi līdz ar to zina, ka es varēšu adekvāti izskatīt viņas jautājumus, tā kā dokumenti tiek klasificēti, arhivēti konfidenciālā kārtā. Tad, protams, šī piekļuva nevar tikt īstenota vienas dienas laikā, bet katrā ziņā ombudam ir iespēja izsakot šiem dokumentiem, nonākt pie tiem ieinteresētās puses vārdā. Tātad Eiropas ombudsmanam šāds pilnvars ir piešķirts. Protams, tas viss ir saistīts ar delikātām niansēm šai darbā. Neva, um, nekādā gadījumā nedrīkst tomēr ierobežot tiesības ša, šīm piekļūt dokumentiem. Šīs tiesības tiešām ir svētas. Tālāk. Iestādes, kas kalpo pašas sev. Šķiet, ka tā tas tika domāts. Domāju, ka ļoti svarīgi pret to cīnīties. Tas ir pamat aspekts Eiropas ombuda darbā. Eiropas Savienībā visu valstu konstitūcijās indivīds ir pašā centrā tieši individus līdz ar to ir tas, kura tiesības tiek atzītas. Un ir dažādi politiski un administratīvas struktūras, kuru pilnvars tiek izstrādātas, lai kalpotu šim suverēnē, šī individu suverēnajām interesēm. Bet visas šīs struktūras, uh, kurām piešķirts eh, pilnvars kalpot pilsonim, ja šīs struktūras aizmirst, ka tāds ir to dibināšanas mērķis, to galvenais pastāvēšanas mērķis, un ja tās sāk darboties tādā veidā, kas kalpo tikai pašas, ka kalpo tikai pašas sevis, pārkāpjot līdz ar to šīs pilnvars, ja tās pilsoņas sāk uzskatīt par oņšķirīgiem un sāk uzskatīt, ka pilsoņi ir šeit, lai kalpotu tām, tad tādā gadījumā jāsaka iestājas visatļautība. Un tādā gadījumā pat tās tiesības, kas tiek oficiāli ierakstītas konstitūcijā, var zust. Jo šādā gadījumā bieži vien var gadīties, ka politiķi un valdības aizmirst to, ka nevar izmantot iedzīvotājus kā pakāpienus savu mēķu sasniegšanai. Nedrīkst tos redzēt kā uh, kā kaut ko, kas kalpo viņiem. Nē, viņiem jāceras, ka viņi ir te, lai kalpotu iedzīvotājiem. Diemžēl tā mēdz notikt. Eiropas Savienībā šādas problēmas pastāv, jā. Ja kādā Itālijas reģionā 20 gadus pēc reģionāla ombuda amata izveidas tiek īstenots kāds likums 20 minūšu debašu rezultātā, lai šī amata pilnvars ierobežot, tad tas nozīmē, ka visi šī reģiona pilsoņi sastapsies ar diskrimināciju salīdzinot ar citu reģionu pilsoņiem, kur viņu tiesības, viņu reģionāla ombudu joprojām varēs aizstāvēt. Šādos apstākļos es nezinu, vai politiķi, kas pieņēma šo likumu, nav aizmirsuši, kam viņi kalpo, kāpēc viņi ir šajā amatā, ka iedzīvotāji viņus ir ievēlējuši un viņu tiesības ir aizsargāt. Viņu pienākums ir aizsargāt iedzīvotāju tiesības. Šīs tiesības ir jāsargo, un jebkurā modernā valstī to iespējams darīt tikai divos veidos. Pirmām kārtām ar tiesu darbību, tātad ar tiesu darbiem, vai arī ar ārpustiesas risinājumiem, kā piemēram pie ombuda, jeb ombuda priekšā. Bet šodien, it īpaši šajā finanšu un ekonomiskās krīzes laikā, šādi jautājumi, un šādi jautājumi var uzdot gan attiecībā uz konkrētiem riņiem, gan uz Eiropu, cik daudziem pilsoņiem ir iespējas apliecināt, pieprasīt savas tiesības? un sūdzēties par viņu tiesību pārkāpumiem. Viņi noteikti uzskatīs, ka vērsties tiesā ir dārgs darbs, ka viņi to nevar atļauties, un turklāt tur jā, jānoalgo speciālisti un tā tālāk. Turklāt šī procedūra ir ārkārtīgi lēna. Savukārt ombuda darbs ir daudz pieejamāks, efektīvāks. Tas, tiek, pieš, tas notiek par brīvu, tur iedzīvotājiem nekas nav jāmaksā, tas notiek strauji. Uh, atteikties, tāpēc, ka šajā gadījumā nav jāiet cauri visam šim sarežģītajam juridiskajam procedūram. Un tāpēc ombuda darbs ir līdzīgs starpnieka darbam. Vidutāja loma, tā ir vidutāja loma, tā ir kā tāda šķīrēja tiesa, cenšoties risināt problēmas ārpus tiesas. un tādā gadījumā tiek īstenotas iedzīvotāja tiesības. Jo tieši ombuds var palīdzēt izveidot, e, at, aizstāvēt tiesības, ja, piemēram, reizēm tiesu prāvās nemaz netiek panākts vēlamais rezultāts, bet, kā jūs teicāt, ļoti svarīgi šai ziņā ir komunikācija. Eiropas ombudam ir jāpārliecinās, ka visi Eiropas Savienības pilsoņi, ne tik vien iestādes, ne tik vien parlaments, ne tik vien politiķi, bet arī tieši paši pilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi, apzinās, ka ir izveidot šādu struktūru, ka pastāv tāds Eiropas ombuds. Un viņi tad savās attiecībās ar Eiropas Savienību jūtas aizsargāti. jo, protams, arī šamam, šim amatam ir tieši tāds pilnvars, kāds ir ombudiem jebkuros citos reģionos. Zinām, ko nozīmē būt ombudam reģionos, ko nozīmē būt ombudam mazās pašvaldībās, bet reizēm Eiropā ir grūti saprast, ko īsti nozīmē šis Eiropas ombuds. Tas ir tāds attālināts uh, amats, attālināts dienests, un tāpēc mums jāpārliecinās, ka arī Eiropas ombuds ir, tie, ir atpazīstams un ka iedzīvotāji zina par tā pastāvēšanu un zina, kā izmantot to savu tiesību aizsardzībā. Gribēju teikt paldies lūgumu rakstu komitejas priekšsēdātāja. Šeit esmu paņēmis līdzi savu pēdējo savu biroju publicēšanu. Tā ir gandrīz kā tāda komiksu grāmatiņa. No vienas puses ir nedaudz teksta, un otrā pusē ir attēls. 30 šādu attēlu, un 15 minūšu laikā pat bērns vidusskolā var saprast, ko, kādas tad ir tā pamattiesības. Kādas ir cilvēku tiesības uz mājokli, uz darbu, uz brīvību, uz veselību. Nu, tā tad pāris attēli, kas palīdz skolēniem saprast tiesības. Pirmais ombuds vēsturē bija Romas pilsētu valstī. Un toreiz viņi bija šis nosaukums republika, kas nozīmē visu tiesības, tautas tiesības. Devās uz šo svēto kalnu. Un varēja atgriezties Romā tikai tad, kad bija saņēmuši tautas tribunāla lēmumu. Tā tad, redziet, cilvēkiem jāzina, ka šis amats pastāv jau gadsimtiem ilgi. Nu, es ceru, ka jūs uh, redzat, cik ļoti ieinteresēts esmu savā darbā. darbā. Ceru, ka mans, mans atbildes uz šiem jautājumiem eh, ilustrē manu vēlmu turpināt šo darbu. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Turpin priekšādātā tagad sāksim brīvā, proc, brīvā mikrofona procedūru. Vispirms Gomešs kundze. Thank you very much. Um... Liels paldies, Patālī kungs. Jūs jau daļai atbildējāt arī uz mani jautājumu, bet es vēlētos nedaudz paturpināt. Jums ir ļoti ļoti liela pieredze informējot cilvēkus par savām aktivitātēm, izskaitot skolēnus eh, Veneto reģionā. Bet eh, ieņemot šo amatu, kā Eiropas ombuds, šeit tā vide būtu drusku savādāk, kādas metodas jūs izvēlēsieties, lai informētu cilvēks par viņu tiesībām šajā, mm, un ko jūs varat darīt savā matā. Paldies! Kēlers kundze. Paldies, vēlējos uzdot jautājumu. Nedaudz savādāk, jo jūs jau paudāt savu viedokli par savu nostāju un saistību ar citiem ombudiem, bet kā jūs redzat savu lomu sadarbībā ar citām aģentūrām, piemēram, Eiropas Investīciju banku, kur, uh, kurām visām ir uh, jāstrādā ar cilvēkiem. Kā jūs saskatāt ombudu ulomu Eiropā saistībā ar šīm Eiropas institūcijām? Tālāk jautājumus dod. Paldies, priekšsēdētāji. Patolikungs, es atvainojos, ka es neierados uz jūsu prezentāciju, tāpēc nevarēju, nedzirdēju jūs ievadrunu. Es eh, uzdošu jums jautājumu, kas ir saistīts ar iepriekšējās runātājs uzdoto jautājumu. Ja mēs eh, runājam par ombudu, par cilvēktiesību aizsardzību, tas viss ir saistīts, protams, ar Eiropu, ar Eiropas tēlu. Tad, kad Eiropā viss iet labi, tad eh, sūdzība ir mazāk, bet, ja ir problēmas, tad, protams, ka sūdzība ir vairāk. Jūs jau pats teicāt, ka Eh, pilsoņiem vajadzētu akceptēt Eiropu, pilsoņiem vajadzētu saprast Eiropu. Taču man interesē, kā jūs redzat sadarbību starp ombudu un lūgumrakstu komiteju. Kā mēs varētu izvairīties no domstarpībām, kā mēs varētu darboties efektīvāk. Lūgumrakstu komitejā mēs bieži saskaramies ar lūgumrakstiem, kas eh, kurus mēs varam atrisināt, kur mēs eh, varam pilsoņiem palīdzēt. Protams, nevienmēr saņemam paldies pretī, bet nu, vismaz mums ir tāds iekšējais apmierinājums, ka esam kaut ko labu darījuši. Bet ir arī tādi lūgumraksti, tādas sūdzības, kur mēs eh, labprāt palīdzētu. Mēs eh, analīzējam direktīvas un regulas un redzam, ka tur ir trūkumi, tur ir tukšās vietas. Varbūt jūs arī varētu darīt mums zināmu, tad parlamentam darīt zināmu, ka ir kādi trūkumi likumdošanā, ka mums vajadzētu kaut ko darīt, lai Eiropa būtu tuvāk pilsoņiem nekā pašlaik. Jā, paldies. Un, eh, sal, eh, Salavrakus kungs, jūs jau uzdevāt jautājumu, tā kā lūdzu precizējiet to, ko jūs jau jautājāt, neuzdodiet to pašu jautājumu. Jā, es tā arī nesaņēmu ļoti konkrētu atbildi par to, kādi ir ierobežojumi, runājot par cilvēku tiesībām. Es domāju, ka ombuda efektivitāte ir ārkārtīgi svarīga, un man Batoli kungs radās iespējas, ka ka mm, es gribētu zināt, kādas ir jūsu domas par līdzsvaru cilvēktiesību jomā. Kā mēs varam nodrošināt uh, to, ka to tiek nodrošināts līdzsvars. Πιστεύω ότι ο όμπουσμαν πρέπει να γίνει ουσιαστικός θεσμός, διότι η δικαιοσύνη αργεί. Ο όμπουσμαν... Tālāk eh, runājot par um, institūcijām, uh, varbūt institūcijas var veidot, teiksim, jūs varat izveidot kaut kādu savu lomu, nodrošinot sadarbību ar šīm institūcijām. Bet es gribētu zināt, kādi ir ierobežojumi jūsu amatam, kā jums šķiet, kas jūs ierobežo un vai kaut kas tāds vispār ir. Postināro kungs lūdzu jebkādas kļūdas, eh, kas rodas, tās var rasties. Neviens no mums nav nekāds Ziemassvētku vecītis, un mums ir jāievēro kompetence, kas ir piešķirts Eiropas Savienības likumdošanā, Eiropas uh, ombudam vai Eiropas, uh, piemēram, lūgumrakstu komiteja. Citādi jau mēs te varam aizrunāties par minoritāšu un cilvēktiesību jomām. Sap citu, Eiropas ombudam nav kompetenci attiecībā uz šīm jomām. Tā kā ņemiet vērā, ka kompetences ir definētas un mums vajadzētu apsaukt, atsaukties tikai uz kompetencijām, kāds Eiropas likumdošana uh, piešķir Eiropas ombudam. Jā, tas ir tiesa, Bostināro kungs. jo es domāju, ka tās drīzāk politiskas interpretācijas, un tās jau ir ārpus Eiropas ombuda pilnvaru robežām. Un kā priekšsēdētāja es vēlētos izteikt doktoram, doktoram Batalī vienu vēlēšanos. Eh, es vēlētos lūgt viņam būt konkrētākam, izsakoties par to, kā viņš konkrēti redz sadarbību ar lūgumrakstu komiteju Mm, kāda procedūra būtu jāievēro, lai nodrošinātu to, ka gan ombuds, gan lūgumrakstu komiteja darbotos efektīvāk, jo mēs esam atbilstī, atbildīgi par cilvēku pamatiesību aizsardzību, un mums ir jānodrošina, lai mēs visas pilsoņu tiesības, eh, ko garantē Eiropas stiprināšanas līguma, varētu pilsoņiem arī nodrošināt. Jā, paldies! Komunikācijas un varbūt zinām reklāma ir svarīgs jautājums, jo pastāv ļoti daudz dažādu organ, organizāciju, kas ar to nodarbojas. Un, protams, ka ir uh, nepieciešami resursi, lai padarītu sevi redzamu, zinām, atpazīstam pilsoņiem. Uh, Viena iespēja, kas darbos ļoti labi, ir izveidot reklāmu televīzijā, nelielus uh, videoklipus, multiplikācijas klipus, un Itālijā uh, ir, ja, piemēram, iespējas arī zvanīt uh, bezmaksas palīdzības līnija, līnijai, un cilvēki var tieši uzdot savus jautājumus Taču jāsaka, uh, tam visam bija arī savas negatīvās puses, jo tūlīt pēc reklāmas, protams, ārkārtīgi liels cilvēks skaidrs reiz centās sazināties pa šiem telefoniem, bet uh, toties mēs kļuvām daudz atpazīstamāk. Mēs, protams, ļoti aktīvi sadarbojamies ar skolām, ar dažādām brošūrām, citiem iespēju materiāliem. Tālāk ir ļoti svarīgi lai, piemēram, juristi zinātu par mūsu pastāvēšanu, kā mūs var izmantot. Tātad ir ļoti daudz veidu, kā var sabiedrībai darīt zinām mūsu esamību un iepazīstināt ar to, ko mēs spējam. Un nepietiek tikai darīt savu darbu, mm, ombudiem ir arī būtībā jāreklamē tas, ko viņi dara, jāinformē par to, ko viņi dara, lai viņi tiešām uh, darīt cilvēkiem zinām, kā viņiem piekļūt un kādos jautājumos un tā tālāk. Un jau no paša sākuma eh, ir ticis prasīts, lai ombudi sadarbotos ar uh, vietējo pašpārvaldi, jo labāka ir šī sadarbība, jo labāks ir gala rez eh, darba rezultāts. Un, eh, protams, kā labas sadarbības rezultātā valdība arī būs pretimnākošāka, vēlēsies sadarboties, jo ombudu nedrīkst uzlūkot kā kaut kādu inkvizītoru, kas ierodas tikai meklēt kaut kādas kļūdas. Tas tā nav. Ombuds vēlas uzlabot uh, tiesību nodrošināšanu, pilsoņu tiesību ievērošanas nodrošināšanu. Jo, ja, piemēram, ir skaidri redzams, ka notiek pārkāpumi, eh, pilsoņu tiesību pārkāpumi, tad eh, ombuds var parādīt, val, eh, teiksim, norādīt uz to un ļaut attiecīgajām pašvaldībām, valdībām izlabot šīs kļūdas. Varbūt ir nepieciešams izmaiņas likumdošanā. Uh, Um, bet arī pats ombuds mainīs savu attieksmi situācijās, kad būs skaidrs, ka valdība dar visu, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības. Kas attiec uz lūgumrakstu komiteju un sadarbību ar to? Es sacīju, ka savā reģionā es jūtos izolēts. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nav šādas lūgumrakstu komitejas. Jo Es domāju, ka e, lūguma rakstu komiteja mm, ir liels sasniegums, un tas ir ļoti labi, ka Eiropas parlamentā tāda ir. Tā ir vitāli svarīga no likumdošanas viedokļa un vitāli svarīga izmantojot dažādos instrumentus, kas ir uh, ombuda rīcībā. Ja mēs apvienot labākos spēkus, izmantot labākos ekspertus, tas tikai nāktu par labu ombuda birojam. Ombuds jebkurā gadījumā eh, tādā ziņā paaugstinātu savu autoritāti, ja viņu atbalstītu lūgumrakstu komiteju. Tā kā, protams, ka maksimāla sadarbība ar visām institūcijām, bet lūgumrakstu komiteju jo īpaši. Tālāk. Es uh, ievēroju tādu nelielu kritiku iepriekšējā komentārā. Un es dzirdēju par to, ka ombudam nebūtu jārisina politiski jautājumi un eh, ar cilvēktiesībām saistīti jautājumi, eh, bet jāsaka, ka ombudam. nevajadzētu pavisam izvairīties no cilvēka tiesību jautājumiem, jo viņam tomēr ir jāiejauc situācijās, kurās ir acīm redzami pārkāpumi, arī cilvēktiesību pārkāpumi. Ja cilvēks pie manis ierodas, pie manis saka, ar man notika tas un tas, un to man nodarīja administrācija, es uzklausītu šo pilsoni, es izpētītu viņu problēmu, viņu gadījumu un censtos to atrisināt Un e, jautājums, kā tad es varu e, ignorēt cilvēktiesības, jo būtībā visiem cilvēkiem un visam valsts pārvaldēm arī ir jāievēro visā pasaulē. Un lūk, šie te e, civilie tiesību aizstāvji faktiski ir tie, kam būtu jānodrošina cilvēktiesību ievērošana, jo būtībā jau uh, gal galā mums ir jāgarantē uh, visaugstākajos līmeņos cilvēktiesības. Ombudsmens jau uh, ir, uh, ombuds ir aicināts būtībā tikai atbalstīt cilvēktiesību ievērošanu, kā ņemot vairāk tās ir pamattiesības, jo gal galā tā jau ir pati sakne, un cilvēktiesības ir visam pamats, un jūs jau zinat, kā aug koks, ja, piemēram, tam tiek bojāts saknes, tad uh, Eh, gal galā aiziet bojā viss koks, tā kā mēs nevaram ignorēt to, ja pats pamats, pašas pamatiesības tiek pārkāpts. Tā tad mēs nedrīkstam arī ignorēt, kas notiek visā Eiropā. Tad mums ir jāveido sadarbības tīkls, jāsadarbojas ar lūgumrakstu komiteju. Un būtībā ombuds varbūt neiesaistās aktīvi politiskās debatēs, bet ombudam ir tiesības savākt pierādījumus, kas, piemēram, parāda, kā uh, lietas varbūt politiska apsvērumu dēļ ir kļuvušas kritiskas un sāk pārkāpt cilvēktiesības vai pilsoņu tiesības un lūgumrakstu komitejai. Būtu jāņem vērā tas, Būtībā ombudām būtu vienmēr jāuzskata, ka lūgumrakstu komitejas viedoklis ir saistošs. Un ombudu viedoklis lūgumrakstu komiteja būtu jāuzklaus tikai tad, ja tas ir pamatots. Uh, mūsu uh, uh, reģionā ombuda institūts vispār tika likvidēts. Un Eiropas ombuds toreiz uh, Uh, kontaktējās ar uh, mūsu valdību, un šobrīd uh, šie te kontakti turpinās, un tiek izskatītas iespējas pārskatīt šo lēmumu tā vai citādi, un es domāju, ka ne Eiropas ombutam un jebkuram citam ombutam ir jānodrošina, lai šīs cilvēktiesības un pamatiesības tikt ievērotas. E, Paldies, doktor Botoli. Doktors Botoli mūs e, atstās tulīt, un es aicināšu nākošo kandidātu Diamanduras kungu. Allora, la parola a Mr. Diamandurus. Un tagad es vēlētos dot vārdu Diamandoras kungam. La ringrazio, signora Presidente. Labvakar, paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par šo laipno uzaicinājumu jums šodien eh, piebiedroties, un es turpināšu angļu valodā. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, kunga, dāmas, es vēlētos pastāstīt jums par manu redzējumu un centieniem, eh, kāds ir ombudam Eiropā. Es eh, esmu nosūtījis jums eh, savu karikulumu vītai, un mana profesionālā pieredze kā administratoram akadēņķim ir vainagojusies ar ombuda biroju izveidošanu. Uh, Grieķijā un uh, beidzot darbu Eiropas Savienībā konvudam un esmu uh, bijis bezparteisks darbinieks visu šo laiku. Man ir atbalstījušas visas 27 dalībvalstis, un es pateicos par iespēju kandidēt vēlreiz. Es esmu pagodināts par to, ka tik daudz deputātu man ir atbalstījuši no dažādām politiskajām grupām. Un es domāju, ka šāda savstarpēja uzticība pastiprina apgrūtina manu leģitimitāti, Eiropas ombuta leģitimitāti Eiropas pilsoņu acīs. Un tagad es vēlētos iepazīstināt jūs ar galvenajiem rezultātiem eh, man viroja darbā no 2005. gada. Mēs strādājam trijos virzienos pakalpojumu uzlabošana Eiropas Savienības pilsoņiem Eiropas institūcijās, iespējamie risinājumi uh, gadījumos, ka tiek pārkāptas pilsoņu tiesības, un trešais lielāka caurskatāmība. Rezultātus mēs izskatījām balstoties uz izskatīt, pamatojas uz izskatītajām sūdzībām. Mēs uh, arī veicinājām labāko praksi un uh, parādījām labas administrācijas prakses piemērus. Eh, komisija ir atrisinājusi piemēru par vēliem maksājumiem, piemēram, mazajiem uzņēmumiem. Es esmu pārliecinājusi Eiropas institūcijas atrisināt problēmas, kas rodas no pārmērīgi birokrātiskām prasībām, kas attiec uz nevalstiskajām organizācijām un uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Eh, Eiropas eh, tātad atlases institūcija EPSO ir aicināta vienkāršot um, reģistrācijas procedūras, un jāsaka, ka sūdzības pret EPSO ir samazinājušās par 14% 2008. gadā salīdzinot 2007. gadu. Esmu aicinājis arī novērst gadījums, kad uz pilsoņu kontu mm, vēstulēm netiek atbildēts, bet es aicināju viņus pieņemt lēmumus un šo korespondenci atbildēt. Tālāk esmu aicinājis arī uzlabot pakalpojumus pilsoņiem, uh, es pieņēmu jaunāku eh, eh, un uh, progresīvāku formātu, kā uh, pieņemt lēmumus un organizēju arī padziļināt angļu valodas apmācību saviem darbiniekiem un es esmu arī informējis pilsoņus visā Eiropas Savienībā par viņu tiesībām iesniegt savas sūdzības, kā arī par Eiropas Savienības likumdošanu kopumā. Finanšu kontrole mana ofisa darbībā ir arī kārtīgi svarīgs jautājums, pie kā mēs pievērsies. Esam strādājuši un izvērsuši ar savu tīmekļu vietni visās 23 Eiropas Savienības valodās. Gada uh, atskaita un pārskats ir kļuvis īsāks, bet pārskatāmāks. Es esmu arī uzlabojis risinā, pieejamo risinājumu klāstu un formu gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Eiropas Savienības līmenī e, esam ieviesuši ātrāks un elastīgāks e, procedūras, un tagad e, izmeklēšana ilgs, ilgs līdz 13 mēnešiem, bet vairumu lietu mēs izskatām 3 mēnešu laikā un esmu izdevis arī rokas grāmatu, kas palīdz pilsoņiem, asociācijām un organizācijām atrast eh, visoptimālāko eh, biroju, kas risinās viņu jautājumu, viņu lietu. Un to izmanto jau pāri par 24 tūkstošiem pilsoņu eh, kopš tā darbības uzsākšana šī gada janvārī. Eiropas investīciju bankā arī uzlabojusi risinājums problēmām, kas tām rodas ar interesētajām pusēm. Esmu veicis arī pētījumu par darba efektivitāti un esmu izmantojis tās izmeklēšanas tiesības, eh, kuras man ir piešķīris parlaments un uh, izstrādājis jaunu, uh, kādi man pie, uh, pie, ir piekritīgi sakarā ar Eiropas ombudu statūtiem. Būtī, būtiski ir uzlabots Eiropas ombudu un līdzīgu uh, iestāžu tīkls un tuvināts to jurisdikcijas. Un uh, kopā esam veikuši pāri par simtu informācijas uh, vizīšu, uh, tiekoties ar civilo sabied, pilsonisko sabiedrību, ombudiem, valdību, uh, juristiem un tā tālāk. Un būtībā es esmu prasījis arī atskaites no visiem ombudu birojiem par uh, sūdzībām, ko viņi saņem no pilsoņiem par Eiropas uh, Savienības tiesību pārkāpumiem. Esmu arī informējis, eh, sagatavojis informāciju par Eiropas uh, Savienības likumdošanu. Uh, un raudzījies, eh, vai pareizi šī likumdiešana tiek piemērota Eiropas Savienības dalību valstīs. Sadarbība starp reģionāliem un nacionāliem ombudiem ir bezgala svarīga un palīdz risināt visas šīs lietas. Esmu veicinājis caurskatāmību un atklātību. Un, uh, eh, sakot, uh, eh, no savu pilnvaru sākumu esmu risinājis daudz lietas saistībā ar uh, Uh, dokumentu 1149-2001, un esmu arī uh, sekojis tam, kā darbojas uh, personas datu aizsargs. Eiropas Savienībā un kā tiek ievērots personas datu aizsardzība Eiropas Savienībā. Esmu strādājis ar datu aizsardzības iestādēm visās dalībvalstīs un nodrošinu šo sadarbību arī nākotnē vairāk kā 80% no tiem, kas pie manis ir griezušies, esmu spējis palīdzēt vai esmu uh, centies novirzīt uh, viņu uh, lietu izskatīšanu atbilstošākām iestādēm. Iesniedzot ļoti svarīgas lietas par ārkārtīgi svarīgiem principiem. Uh, piemēram, ja tiek pārkāpt nevainības prezumcija, diskriminācija, ja tiek ļaunprātīgi izmantota vāra, lūk, šādos gadījumos esmu norādījis, kur uh, pilsoņiem vērsties. 38% Eiropas uh, pilsoņu saskaņā ar aptaujām ir dzirdējuši par Eiropas ombudu. Tas ir labs faktors, labs rādītājs, jaņem vērā, ka viņa pri, pilnvars ir ierobež, ierobežots Bez parlamenta atbalsta un bez ciešas sadarbības ar šo komiteju eh, diez vai šis darbs varētu būt veiksmīgs. Parlaments man ir drošā nodrošinājis nepieciešamos resursus jautājumos, par kuriem es ar jums runātu. Īpaši par tiem punktiem, eh, kurus es uzskatīju par vajadzību nodot parlamentu izskatīšanai. Eiropas institūcijas un uh, orgāni uh, tiem ir jādarbojas bezpersoniski, ir jāsamazina birokrātija. Es esmu pārliecināts, ka pastāv tāda vispārēja vienošanās eh, par to, ka administratīvās prakses augsts, eh, augsts līmenis ir jāsaglabā pilsoņu interesēs no vienas puses, bet no otras puses tas palīdz risināt visu šīs problēmas. Es varu lepoties ar to, ko esmu sasniedzis kā ombuds tik tālu, taču es ļoti labi apzinos, ka ļoti daudz, kas vēl ir darāms, lai pilsoņi būtu pilnībā informēti par savām tiesībām un arī eh, labāk zinātu, kā izmantot un īstenot šīs tiesības. Ir eh, skaidrs eh, no atbildēm, ko esmu saņēmis no Eiropas Savienības institūcijām, ka jau tā pastāv augsts administrīvās prakses standarts daudzās no tām. Eh, taču atsevišķos gadījumos tomēr uh, notiek slikta administrēšana, un pavisam mēs esam saņēmusi 16 ziņo, īpšo ziņojumu 14 gadu laikā. Varētu teikt, ka šis skaits tomēr nav liels salīdzinot ar kopēju institūciju skaitu, taču mums ir vienmēr jāstrādā eh, un jāvirzās uz to, lai nodrošinātu augstas kultūras pakalpojumus mūsu pilsoņiem. Eh, šāds mērķis ir izvirdzīts ombudam, eh, kurš veic savu darbu eh, taisnīgi un neieinteresēti. Un visu šos mērķus es esmu centies īstenot, kamēr es ieņemu savu āmatu. Esmu apņēmības pilns to turpināt arī tad, ja tikšu ievērēts atkārtot. Kā es jau norādīju atbildēs uz rakstiskajiem jautājumiem, un eh, kas ir publicēti arī uh, ombuda tīmekļa vietnē. Es esmu izvirzījis tādus pamata eh, nostādnes uh, savam darbam nākotnē. Pirmkārt, lai Eiropas Savienība un tās institūcijas spētu nodrošināt pilsoņiem tās priekšrocības, ko nodrošina jaunais Lisabons līgums. Otrkārt, stiprinot pakalpojumu kultūru institūcijās un visbeidzot palielinot ombuda darba efektivitāti. Eh, galvenais mērķis visām Eiropas Savienības institūcijām eh, nākamajos gados ir nodrošināt to, lai Lisabonas līgums tiku ieviests veiksmīgi un nopelnīt iedzīvotāju uzticību. Ombuda ieguldījums būtu garantēt to, lai pilsoņi varētu baudīt savas tiesības uz labu administrāciju, lai viņi iepazītos ar uh, nosacījumiem, ko nosaka līgums, piemēram, par viņu tiesībām piekļūt dokumentiem, tiesībām sīdzēties ombutam un lūgumrakstu komiteja parlamentai. Tātad viņiem ir jāzina un jāizmanto savas tiesības un jāmeklē uh, arī uh, risinājumi kompensācijas. Tālāk runājot par augstu pakalpojumu kultūru. Es uh, gatavojos vispirms nodrošināt to, lai tiktu ievērots Eiropas labas administratīvās uzvedības kodeks. Uh, un uh, tik, uh, skatīšu, uh, raudzītos, lai tiktu realizētas arī precedenta tiesības, ko nodrošina Eiropas kopienu tiesa sekojot šiem labas prakses kodeksiem pēc iespējas ciešāk. Tālāk runājot par pašinicitīvas izmeklēšanām un inspekcijām, kas palīdz identificēt sistēmiskus administratīvus pārkāpumus, arī šis darbs būtu jāturpina. Bez tam jāveido administratīvo institūciju tīkls visā Eiropā, nodrošinot arī apmācību. Intensīvi jāsastrādājas ar Eiropas Savienības institūcijām, lai nodrošinātu, nodrošināja draudzīgus risinājumus pēc iespējas vairākās lietās. Protams, cieši sadarboties ar šo komiteju un parlamentu un nodrošinot kvalitīvu informāciju pilsoņiem eh, par eh, to, kā viņi var atrisināt savas problēmas, attīstot dialogu ar institūcijām, tā ar pilsoņiem, eh, pār eh, likumdošanas priekšlikumiem, kā arī sadarbošana, eh, kā piemēram sadarbība nodrošinot pieeju dokumentiem, regulām, kas regulē OLAV darbību un finanšu regulām. Runājot par darba efektivitātes uzlabošanu, es ierosinu padarīt efektīvāku ombudu darbību sekojoši stiprinot eh, saiknes ar nacionālajām cilvēktiesību institūciju, ins, eh, nodrošināšanas institūcijām un eh, nodrošināt to, lai notiktu intensīvāka informācijas aptāja, apmaiņa organizēt attiecīgus pasākums dalību valstīs, lai varētu dalīties ar bagāto mūsu darbinieku pieredzi. Tāpat laikā jāizmanto parlamenta IT resursu un informācijas biroju, lai informētu eh, pilsoņus par to, kā sadarbojas Eiropas ombudi visā Eiropas Savienībā. Uh, Eh, tāpat laikā organizēt eh, biežāk pasākumus ieinteresētajām pusēm Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu eh, pastāvīgu dialogu ar mēdījiem, pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Parlaments un uh, deputāti jau rāda paraugu un var tiešām kalpot kā uh, labs paraugs. Tāpat laikā uzlabot eh, to, kā mēs strādājam ar sūdzībām ombuda birojā un visbeidzot uzlabot pilsoņu zināšanas eh, par Eiropas eh, Savienības likumdošanu, to piemēršanu dalību valstīs. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es vienmēr esmu domājis, ka uzlabot ka administrācijas kvalitāti ir viss svarīgākais jautājums. Un tāpēc es pieņemšu strateģisko plānu ombudu ofisam, eh, kura vadmotīvs eh, būs mūsu uh, misijas formulējums, un proti Eiropas ombuds meklē godīgus, taisnīgus risinājumus sūdzībām pret Eiropas saimnības institūcijām, uh, veicinās caurskatāmību un veicinās administīvo pakalpojumu kultūru Eiropā. Es ceru, ka šī īsā prezentācija un man rakstiskās atbildes ir devušas priekšstat par to, kā es centīšos praksē realizēt šos mērķus un palīdzēt Eiropas Savienībai panākt eh, administrāciju, kam ir cilvēciska seja. Un paldies par jūsu uzmanību un eh, varat uzdot savus jautājumus. Eh, paldies Dimanduras kungām. Līdz ar to mēs varam sākt debatas. Pirmā izteiksies Krunī kundze. Paldies, priekšādētāji. Labdien, Dimanduras kungs. Man bija ļoti interesanti dzirdēt jūsu prezentāciju un jūsu atbildes. Tā kā jūs vēlaties stāties šajā amatā atkārtoti, es gribētu dzirdēt, eh, ko jūs nepagodāt izdarīt iepriekšējā pilnvaru laikā. Vai jums ir arī kādi jauni mērķi? Vai šis, šī atkārtotā ievēlēšana nebūs lieka? Un kā jūs gribat sadarboties ar mūsu lūgumrakstu komiteju un ar citām institūcijām? Paldies, eh, Busināro kungam vārds. Ombuda kungs. Man ir patiešām liels prieks sveikt jūs eh, šajā uzklausīšanā. Jūsu vadībā izveidojusies laba sadarbības starp logumrakstu komiteju un ombudu. Pilsoņi šodien var labāk saskatīt, kāda ir atšķirība starp labu administrāciju un sliktu administrāciju. Tas ir ļoti svarīgs punkts, un to mums vajadzētu attīstīt arī nākotnē. Vai jūs esat gatavs ar mums sadarboties? Vai jūs gribat veidot uh, kopīgu mehānismu, lai mēs varētu uzlabot uh, attiecības starp uh, Eiropas parlamentu un Eiropas ombudu. Paldies! Hankīs skundze, Diemandoras kungs. Man ir jāatvainojas, jo es zināmā veidā es atkārtošos. Taču jūsu rakstveida atbildēs un arī jūsu uzstāšanās laikā, kas bija ļoti pārliecinoša, es nedzirdēju kādu punktu, kas mums ir ļoti nozīmīgs. Es eh, gribētu runāt par mazākumu tautību tiesībām. Iespējams, ka es neizteicos eh, pārāk precīzi, kad es uzdevu šo jautājumu iepriekš. Tagad es mēģināšu dot arī piemērus. Kādā dalībvalstī likumos ir noteikts, ka mazākumtautības nevar izmantot savu dzimto valodu. Tas nozīmē, ka ir, tas ir tiesību pārkāpums, kopīgs tiesību pārkāpums, bet tajā pašā laikā tas ir arī individa tiesību pārkāpums, jo individs no tā cieš. Ko mēs varētu darīt lietas labā? Kā jūs uzskatāt, kā mēs varētu šo situāciju uzlabot? Vai mums ir arī kādi mierīgi risinājumi? Mēs taču nedrīkstam šos pārkāpumus neņemt vērā. Šie pārkāpumi skar gan individus, gan cilvēku grupas. Mazākuma tautību tiesību pārkāpumi, protams, tiek risināti, bet dažkārt šādus jautājumus piemirst. Šie jautājumi ir būtiski ne tikai tāpēc, ka mēs vēlamies atrisināt konfliktus, bet arī tāpēc, ka pretējā gadījumā cilvēki jūt, ka viņi ir aizmirsti, ka, ka uz viņiem neatiecas tādi paši standarti kā uz citiem. Līdz ar to rodas dubult standārtu problēma. Bieži vien cilvēki dzīvo geogrāfiski nomaļos reģionos, taču tas nerada problēmas. Tad, kad tiek pārkāptas individa tiesības, var teikt, ka tiek pārkāptas arī kopējās Eiropā noteiktās tiesības. Tādējādi tiek aizskarta arī šo individu cieņa. Vai jūs zināt, kā šādus pārkāpumus varētu risināt, kā mēs varētu izvairīties no dubultstandartu piemērošanas? Un tagad tādā vispārīgākā līmenī atgriežoties pie šīs dubultstandartu problēmas, uh, Kā jūs savā ombuda praksē redzat, kā mēs varam nošķirt Eiropas un uh, dalību valstu kompetences, lai nepaliktu kaut kādā pelēkā zona starp tām abām? Paldies! Gončis kundze. Diemandoras kungs, liels paldies par jūsu ziņojumu, tas ir visaptverošs. Paldies arī, ka izteicāties par saviem nākotnes plāniem. Tas būtu bijis viens no jautājumiem, tātad, ko jūs darītu savādāk. Tā kādas izmaiņas eh, notiks arī jūsu amatā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Bet tā kā uz šo jautājumu jau atbildējāt, es uzdošu kādu citu. Par to runāju arī parlamentā plenārsēdē. Jūs veltāt lielu daļu sava laika, lai atbildētu uz pilsoņu jautājumiem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo, ja cilvēks ir iesniedzis sūdzību, tad viņš vēlas atbildi saņemt pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka ir jānodrošina šī atbilžu sniegšana pēc iespējas īsākā laikā, un kā jūs varētu to risināt? Thank you very much, uh, Mr. Mandoro, for your very clear... Volisis kundze, Lielas paldies, Dimondoras kungs, par jūsu ļoti skaidro un pozitīvo prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, protams, mēs visi atzīstam, ka jūs esat apņēmušas apņēmušies uzlabot pakalpojumu kultūru institūcijās, taču es domāju, ka mūs daudzus no mums uz, uztrauc tas, ka uh, Eiropas eh, pilsoņiem vēl ar vien ir miljons dažādu vietu, kur viņi var uzdot jautājumus, viņi var uzdot jautājumus parlamenta priekšsēdotājiem, var uzdot jautājumus logumresta komitejai, var doties pie jums, var rakstīt arī komisijai. Es domāju, ka tas eh, rada ļoti daudz eh, nesaprašanās. Es domāju, ka galvenā problēma ir eh, nodrošināt, lai pilsoņi dotos uz īsto vietu un lai viņi arī saņemtu atbildi. Mēs esam runājuši par vienas pieturas aģentūru, mēs esam runājuši par portālu. Kādas ir jūsu domas šajā jautājumā? Nākamais. Lisabona dos mums tādu padomi, kas ir pastāvīgāka un skaidrāk nodalīta institūcija. Padome pēdējo gadu laikā nav bijusi visai cauradzama. Uh, Kā jūs tiksiet ar to galā? Tāpat arī dalībvalstu parlamenti varēs piedalīties likumdošanas procesā. Vai jūs esat paredzējuši kādas īpašas attiecības ar dalībvalstu parlamentiem, lai paskatītos, uh, kā tad šīs jaunās Eiropas institūcijas darbojas? Paldies, Agatā Okins kundzei vārds. Paldies. Paldies par jūsu prezentāciju, par jūsu darbu. Mani jautājumi ir ļoti līdzīgi. Lisabonas līgums stājoties spēkā mums būs divi jauni panti. Tie nodrošinās labāku tiesisko pamatu, lai uzlabotu administrācijas darbu institūcijās. Jūs par to jau izteicāties, taču es būtu ļoti priecīga, ja jūs varētu pateikt konkrēti, ko jūs darīsiet vai ja mums būs eh, kādas konkrētas attiecības, vai mēs varēsim nodrošināt, lai administrācija kļūst labāka. Tad par eh, aģentūru un institūciju kontroli. Kā jūs stiprināsiet šo kontroli? Kā jūs kontrolēsiet to, kas notiek aģentūrās? Tas attiecas arī uz pilsoņiem. Bieži vien, taču pilsoņi tie, kas ar aģentūru pārstāvjiem. Čičester kungam vārds. Priekš, paldies priekšsēdētāji. Diemondorus kungs, es vēlētos jūs uzteikt par jūsu paveikto darbu. Jūsu šīs dienas prezentācija norāda, ka jūs esat uh, apņēmies šo darbu arī turpināt. Es gribētu jums jautāt, ko jūs uzskatāt par savu labāko darbu vai labāko lēmumu sava, savu pilnvaru laikā? Un tāpat, kuru darbību vai lēmumu jūs nožēlojat? Jūsu rakstēt atbildē jūs atsaucāties uz eh, kr uz ombuda kritisko piezīmju institucionalizāciju. Šķiet, ka jūs atbildēs es nedzirdēju, ka jūs būtu komentējuši šo savu piezīmi. Es būtu ļoti priecīgs, ja jūs varētu detalizētāk par to izteikties. Paldies! Kontijas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam nesen Eiropas parlamentā mēs izskatījām Diamandorus kunga darbu Eiropas parlamenta ziņojumā. Man ir vairāki jautājumi. Ņemot vērā jūsu pieredzi, Diamandorus kungs, Ar kādām grūtībām jūs esat saskāries, sadarbojoties ar dalībvalsts un reģionālajiem ombudiem? Jūsu raksveida atbildēs jūs sakāt, ka vajadzētu uzlabot eh, klientu apkalpošanas darbu Eiropas institūcijās. Šīs uzdevums noteikti nav vienkāršs, ņemot vērā, ka institūcijas ir tādas smagnējas. Tās lielākoties nav ievēlētas. Ko jūsuprāt varētu darīt, lai pilsoņu tiesības aizstāvētu labāk? Es domāju, ka pašā sākumā būtu labi, ja cilvēki pārzinātu savas tiesības. Lielākā daļa no cilvēkiem nav vispār dzirdējuši par Lisabonas līgumu un pamatiesību hartu. Ko mēs varētu darīt, lai cilvēki par šiem dokumentiem uzzinātu? Paldies, Salavrokas kungam vārds. Paldies, Diemandoras kungs! Man arī ir bijusi iespēja izskatīt jūsu darba rezultātus, eh, jo es eh, esmu lasījis Eiropas parlamenta ziņojumu. Jūsu rezultāti patiešām ir labi, taču tagad mēs ieejam jaunā ērā, jo stāsies spēkā Lisbonas līgums. Parlamenta dzīvi tas nebūtu nepadarījis vienkāršāku. Tas pats attiecas arī uz citām institūcijām. Es uzskatu, ka arī ombuda institūts tiks līdzvērtīgi ietekmēts. Tas nozīmē, ka mums ir daudz kas darāms. Mums ir jāveic daudzas izmaiņas. Kā jūs domājat, vai jums ir kādas precīzas norādes, kā mēs varētu ombudu padarīt efektīvāku, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā? Šeit es runāju par reālām izmaiņām, par reāliem uzlabojumiem. Paldies, tagad došu vārdu Diemandoras kungam atbildē, pirms pievērsīsimies privā mikrofona procedūrai. Paldies! Paldies, Gruvī kundze. Grunī kundze, es esmu ļoti pateicīgs par jūsu komentāriem. Vienmēr ir sarežģīti atbildēt uz jautājumiem, kuru teikts, ka vai jums nešķiet, ka jūs darat pārāk daudz. Man likās, ka es eh, esmu pieteicies šim amatam tāpēc, ka vēl ir daudz kas darāms. Esmu strādājis jau sešus gadus. Es jau nesen, kad mēs tikāmies, es jau jums teicu, ka mēs cenšamies radīt uzticēšanos starp institūcijām un pilsoņiem. Tad ombuds, ombuda galvenais uzdevums ir panākt šādu uzticēšanos. Tas nav vienkāršs uzdevums. Ja Eiropas parlaments ievēlos man, ievēlēs mani atkārtoti, man būs iespēja turpināt jau iesākto. se rapprocher des citoyens et d'informer les Ko es būtu gribējis paveikt savā iepriekšējā matā? Te ir runa par pilsoņu informēšanu. Protams, ka šis uzdevums ir sarežģīts un tas prasa lielus pūliņus, tad, tad nodrošināt labāku izpratni sabiedrībā, taču esmu gatavs šo darbu turpināt. Šo mērķi sasniegt ir ļoti grūti. Es domāju, ka ir vairākas lietas, kas ombudam ir jāpaveic. Tajā pašā laikā Eiropas ombuds, eh, Eiropas ombudam nevajadzētu censties panākt eh, pārāk daudz. Mani interesē laba administrācija cauredzamība. Mani interesē arī līdzekļi šī mērķa sasniegšanai. Atbildot uz kādu citu jautājumu par eh, sadarbību ar lūgumrakstu komiteju, jāsaka, ka šo gadu laikā sadarbība ir bijusi ļoti laba un nesus augļus. Tajā pašā laikā, kā jau es minēju, fakts, ka rīt stāsies spēkā Lisabonas līgums, ietekmēs gan Eiropas parlamentu, gan ombudu. Lisabonas līgums paver mums daudz jaunu iespēju. Piemēram, mēs varēsim izmantot uh, izdevību sadarboties ar dalībvalstu parlamentiem. Ņemot vērā, ka man jau ir izveidots eh, sadarbības tīkls ar dalībvalstu un reģionālajiem starpniekiem. Es šeit saskatu iespēju strādāt vēl ciešāk kopā ar dalībvalstu parlamentiem un to komitejām, vai nu tās būtu Eiropas lietu komitejas vai administratīvās komitejas. Tādējādi mēs varētu izmantot visas iespējas, ko piedāvā Lisabonas līgums man veiksies labāk, ja man būs tas pats atbalsts, kādu esmu nu saņēmis iepriekš no lūgumrakstu komitejas Eiropas parlamentā. Noslēgumā sadarbība ar pārējiem. Ja te ir runa par reģionālajiem un dalībvalstu kolēģiem, es uzskatu, ka šeit ir jāizmanto Lisabonas līgums. Mums ir jāizmanto arī iespējas, ko sniedz Eiropas ombudu tīkls. Tas nozīmē, ka mēs varēsim darīt vairāk nekā iepriekš. Eiropas ombuda darbā pats labākais ir tas, ka mūs neierobe, neierobežo pilnīgi nekas, mūsu mērķi ir grūti sasniedzami. Tie nav strikti noteikti. Man liels stimuls ir entuziasms, ko es redzu kolēģos, dalībvalstīs un arī reģionos. Tieši tāpēc darīšu visu iespējamo, lai šis entuziasms būtu vēl lielāks, tad, kad eh, man ievēlēs, ja man ievēlēs atkārtoti. Es uz jūsu jautājumu atbildēšu pavisam tieši. Kopēja mehānismu iespēja. Man ir jāatkārto vēlreiz, ka es kā ombuds un arī mans priekštecis ļoti daudz guva no šīs komitejas un parlamentā gribas atbalstīt ombuda darbību. Es uzskatu, ka tas ir sākuma punkts. Citiem vārdiem sakot, turpmākas sadarbība un dziļākas sadarbība ir ļoti būtiska. Un vēlreiz jāatkārto, ka Lisabonas līgums mums ir ļoti noderīgs. Eiropas ombuds var sadarboties ar dalībvalstu un reģionālajiem ombudiem dažādos līmeņos. Mums jau ir sistēma, ko esam izveidoši, kur reģionālajie ombudi iesniedz eh, savas, eh, savus jautājumus Eiropas ombudam. Tas ir tāda, ja viņiem ir vajadzīga palīdzība Eiropas tiesību tulkošanā. Uh, Šādi jautājumi tādu skaits ir pieaudzis iepriekšējo gadu laikā. Es domāju, ka šī sadarbība tikai turpināsies, jo Lisabonas līgums mums nodrošina sadarbību ar dalībvalstu parlamentiem. Tas nozīmē, ka man būs iespēja veicināt, lai mani kolēģi dalībvalstīs izmanto savus parlamentus, un e, tas nozīmē, ka šis tīkls, šis sadarbības tīkls kļūs, kļūs vēl dzīvīgāks. Es domāju, ka šajā procesā tiks piesaistīta arī pilsoņu interese. Ja runa par šiem jautājumiem, tad mums ir iespēja izmantot jau esošo tīkla struktūru. Mums ir arī diskusiju fórums. Šo fórumu esam izmantojuši, lai varētu informēt kolēģus dalībās un reģionālā līmenī, lai atbildētu uz konkrētiem jautājumiem, apskatītu konkrētas lietas. Tas nozīmē, ka var veidot arī pacientu ombudu. Veselības un pacientu tiesības ir eh, reģionālā jeb dalībvalstu ombuda kompetencē. Viņus, eh, protams, interesēja tas, ka kaut kas tiek veidots Eiropas līmenī. Eh, šai, šī tīkla ietveros diskusiju formu, ietveros viņi mums uzdeva jautājumus, mēs viņiem sniedzām atbildes. Uh, Tas nozīmē, ka mēs izveidojām jau sinerģiju, tādējādi šie jautājumi tika noskaidroti un eh, cilvēki arī saprata, eh, par ko īsti ir runa, un viņu bažas tika kliedētas. Tad, tad ja man būtu jāatbalda savādāk, es nedomāju, ka ir vajadzīgs kopējs mehānisms. Es domāju, ka ir vienkārši jādaudzveido un jāpaplašina jau esošie mehānismi. Mums ir jāizmanto Lisabonas līguma dāvātās iespējas, lai mēs varētu šīs, šos mehānismus paplašināt, lai tiktu izveidoti daudzi līmeņi, kuru vidū ir gan sadarbība ar šo komiteju, gan arī ar ombudiem dalībās un reģionālā līmenī. Tādā veidā mēs varētu veidot saiknes, kas ļoti noderētu arī pilsoņiem. Hankis kundze. Paldies par jūsu jautājumu. Es ļoti labi pārzinu jūsu bažas. Zinu, ka jūsu valstī jums ir minoritāšu ombuds. Esmu sadarbojies ar Kaltenbach kungu, kurš ir minoritāšu ombuds. Es arī nāku no tādas pasaules daļas, kur mazākuma tautību jautājumi ir bijuši ļoti svarīgi. Kā jau es teicu, es ļoti labi saprotu jūsu bažas. Es kā ombuds darīšu visu iespējamo, ja mani at ievēlēs atkārtoti, lai šīs problēmas risinātu. Esmu nobežījies, bet man ir jāsaka vēl kas. Kā Eiropas ombuds esmu saņēmis ļoti maz sūdzību par mazākumtautībām. Lielākā daļa ir saistīta ar Romu iedzīvotāju tiesību aizskārumiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Man traucēja tas, ka lielākā daļa no šīm sūdzībām neatiecas uz manu kompetenci. Lielākā daļa no šīm sūdzībām būtu jāadresē maniem reģionālajiem vai dalību valstu ombudiem. Ja mēs paskatāmies uz šo jautājumu plašākā nozīmē, ja mēs runājam ne tikai par etniskajām minoritātēm, bet mm, uz visām šādām vieglāk ievainojumām cilvēku grupām, tad, protams, ombuds var rīkoties. Šeit ir runa gan par diskrimināciju uz vecumu pamata. Esmu izveidojis ļoti svarīgu iniciatīvu bērniem ar īpašām vajadzībām. Šis jautājums morāli ir ļoti eksplozīvs. Esmu iesniedzis šo iniciatīvu arī Eiropas parlamentam. Esmu uzsācis arī izmeklēšanu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esmu uzsācis vairākas iniciatīvas, kas norāda, ka ombuds jau ir iesaistījies viegli ievainojumu grupu, cilvēku grupu aizsardzībā. Protams, to visu var darīt tikai savas kompetences ietveros. Man atbildes jūsu jautājumu būtu šāda. Esmu gatavs strādāt, sadarboties ar jebkuru institūciju, vai nu tas būtu šis parlaments vai šī komiteja, vai arī mani kolēģi reģionālā līmenī, lai varētu cīnīties ar šiem dubult standartu jautājumiem. Protams, ir jāatcerās, ka man ir uzlikti šķēršļi, jo tiesībās ir noteikts, ka es varu darboties tikai ar tādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas institūcijām un iestādēm. Diemandoras kungs, varbūt jūs varētu izteikties nedaudz īsāk, jo mums vairs nav palicis daudz laika, mums vēl jāatvēl 15 minūtes brīvā mikrofona procedūrai. Jā, esmu akadēmiķis, un tāpēc Lombuda man ir ļoti grūti atbildēt īsi un konkrēti. Par eh, sūdzību izskatīšanas laika samazināšanu. Jāsaka, ka šis laiks ir ievērojami samazinājies. Kā jau es teicu, vienkāršākas atbildes varam, varam sniegt eh, trīs mēnešu laikā. Kā jau es teicu, mums ir jāstrādā 23 valodās bet es esmu darījis visu iespējamo, lai šis eh, atbilžu sniegšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks. Esmu jau strādājis savā birojā ar saviem darbiniekiem šī jautājuma risināšanā. Mm, jāsaka, man eh, nav īpaši daudz laika vairs atbildēm, kā jau priekšēdētā aizrādīja. Par kopējo portālu mēs esam darījuši visu iespējamo, lai ietu šajā virzienā. Un viens no konkrētajiem risinājumiem ir uh, interaktīvo vadlīniju izveide. E, tās tiks ievietotas mūsu jaunajā mājaslapā jau šogad. Tie būs e, jautājumi un atbildes cilvēkiem tā, lai e, viņi nedodos pie nepareizās iestādes, neuzdod savus jautājumus nepareizai iestādē. Mēs sadarbojamies arī ar Europe Direct. Mēs esam daļa no telefona sistēmas. Tas nozīmē, ja cilvēki uzdod jautājumu, viņi to var uzreiz arī saņemt. Uh, viņiem līdz ar to nerodas nekādas nērtības. Attiecībā uz Lisabonas līgumu padomu un cauradzamību. Es eh, esmu sagatavojis ziņojumu, kura rezultāti norādīja, ka e, padomē ir jābūt lielākai cauradzamībai. Ja man ievēlēs atkārtoti, tad es domāju, ka mēs sadarbosimies ar pilnīgi savādāku padomi. Es nozīmē, ka Tas nozīmē, ka parlaments varēs um, labāk sadarboties ar padomu, varēs piespiest to būt cauredzamākai. Es domāju, ka mums ir obligāti jāizmanto Lisabonas līguma piedāvātās iespējas sadarbībai ar dalībvalstu parlamentiem. Esmu gatavs sistemātiski arī šīs iespējas izmantot. Aukens kundze, jūsu jautājumi ir visai komplicēti līgumā par eh, Eiropas funkcionēšanu 289. 298. pants norāda, ka ir vajadzīgi likumi par labu administrāciju. Es domāju, ka šajā komitejā, šai komitejai un ombudam ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu vislabāko iznākumu pilsoņiem. Protams, ka tā ir tikai daļa no likumdošanas priekšlikumiem. Es labprāt piedal piedalītos šīs likumdošanas izstrādē. Kā nodrošināt labāku kontroli? Šķiet, ka vislabākais veids, kā vislabāk kontrolēt, ir vienkārši padarīt mūsu darbu intensīvāku. Ja man ievēlēs atkārtoti, es vēlētos lielāku uzmanību pievērst institūcijām, tā skaitā arī aģentūrām. Es domāju, ka pakalpojuma kultūra norāda, ka uh, institūcijām ir jājūt, ka tās tiek kontrolētas un ka tām ir jāsniedz vislabākais pakalpojums pilsoņiem. Liels paldies par jūsu komentāriem. Kāds ir mans labākais lēmums? Šķiet, ka viens no maniem labākajiem lēmumiem ir ziņojums, ko es iesniedzu parlamentam un komitejai. Uh, par bērniem ar īpašām vajadzībām. Tad man bija iespēja runāt par problēmu, kas sabiedrībā ir ļoti būtiska. Bērniem ar īpašām vajadzībām arī ir vajadzīga izglītība, un uh, tā ir ļoti nozīmīga daļa Eiropas tiesībās. Esmu ļoti lepns par saviem rezultātiem. Ko es nožēloju? Šķiet, ka jums liksies, ka es izvairos eh, no atbildes, taču jāsaka, ka nožēloju daudz ko. Nožēloju to, ka nespēju pilnībā izskaidrot e, savu darbu komiteju un arī parlamentam. Tad, kad bija runa par eh, pabalstiem deputātiem. Tad, kad parlaments uzstāja lielāku caurredzamību, es to, protams, varu atbalstīt. Bet tā kā šis jautājums vēl ar vienu nav kārtīgi atrisināts, tad ir jāsaka, ka es nožēloju to, ka pārāk uz to neuzspiedu. Kā kontrolēt institūciju darbu, šķiet, ka esmu jau sniedzis atbildi par uz šo jautājumu. Taču Es gribu nodibināt pastāvīgus kontaktus arī reģionālā un dalībvalstu līmenī. Vēlos to darīt arī institūciju līmenī. Priekšādētājs kundze man tagad jāpāriet uz grieķu valodu. Es izteikšos pēc iespējas īsāk. Šķiet, ka jau paskaidroju, kā plānoju sadarboties ar eh, dalībvalstu un reģionālajiem starpniekiem, tieši tāpēc to neatkārtošu. Ja runa par pakalpojumu kultūras veicināšanu, esmu apņēmies to darīt. Esmu jau strādājis šajā sakarā un arī vēlos turpināt to darīt. Ne visas institūcijas tiek ievēlētas, taču tas man netraucē sadarboties ar šīm institūcijām. Strādāju gan ar komisiju, gan ar komisāru kolēģiju, gan ar dažādiem dienestiem. Lisabonas līgumam stājoties spēkā, dalību valstu parlamentiem būs lielāka nozīme. Stēlā Frankus kungs šķiet, ka es jau atbildēju uz jūsu pēdējo jautājumu. Teikšu tikai to, ka Lisabonas līgums dod mums daudzas jaunas iespējas, un es ar prieku šīs iespējas izmantošu, jūs man ievēlēsiet atkārtot. Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runātāja Raptī kundze. Diemandoras kungs. Gribēju teikt jums paldies par visu, ko esat darījis līdz šim. Un turklāt gribēju jūs arī apsveikt ar lieliski sniegtajām atbildēm šodien. Jūsu atbildes ir bijis visaptvarošas un ļoti atklātas. Augstu vērtējus uh, atbildes. Divi komentāri kad jums vajadzēja, ko Eiropas iestādēm vajadzētu darīt, lai labāk kalpotu Eiropas iedzīvotājiem. Jūs nosaucāt sešas aspektus, no tiem atkārtošu divus. Jūs teicāt, ka pilsoņiem jābūt informātiem par savām tiesībām un par to, kā šīs tiesības īsteno dzīvē. Un otram kārtam jūs teicāt, ka paskaidrojumi jāsniedz pilsoņiem tajās valodās, ko viņi saprot. Tas, domāju, ir ļoti svarīgi. Jo tieši pateicoties jūsu darbam, ir kļuvis iespējams veicināt to, ko mēs varētu saukt par tādu kā Eiropas ideālu. Pamatoties uz jūsu CV. Es do, gribēju tikai paust uzticību jums jūs turpmākajā darbā. Paldies, priekšsādātāji. Turpina. Un dod vārdu nākamajai runātājai. Gribēju izmantot šo iespēju, lai komitejas kolēģi priekšā pateiktu, ka strādājot pie gadējā ziņojuma 2008. gadā par ombudu darbību, es jums tā pietuvinājos ka reizēm man ļoti grūti bija saglabāt ob objektivitāti, un tomēr tas man bija jādara. Jo rakstījuši vēl ziņām par vēl vienu iestādi, kur atkal priekš, galvenais bija, priekšās bija Grieķis, bet tikai gribēju teikt, ka augsts vērtē jūsu darbu. Dimandoras kungs turpina. Liels paldies! Raptīka Unze, paldies jums par jūsu laipnajiem vārdiem! Jūs tiešām ļoti laipni izteicāties. Un, paldies Dievam, un gaisma nav tik liela, ka jūs varat, ka, ka ir acīm redzam, ka es te pilnīgi sarku no jūsu laipnajiem vārdiem. Bet, nu, jāsaka, jebkuram ombudam ir jārunā atklāti. Tas ir mans pienākums izturēties atklāti un runāt ar jums atklāti. Domāju, ka jebkuram ombudam ir jābūt spējīgam skaidri komunicēt tajā valodā, ko Eiropas pilsoņi saprot. Un tas nozīmē, ka manam dienestam ir jāizmanto vienkārši saprotam valodu, un varbūt arī es varu vairāk darīt šīs lietas labā. Paldies par šiem komentāriem, paldies par norādījumiem, un tagad palied Elī kundze, atsaucoties uz jūsu teikto. Pašiniciatīvas izmeklēšanas ir ļoti labs instruments, liederīgs instruments, kas ir ombuda rīcībā. Tās jāizm, šis instruments jāizmanto piesardzīgi. Ja pastāv kāda sistēma, sistēmiska problēma kādā iestādē, tad to var izmantot, vai ja pastāv kāda ļoti nopietna problēma, pat tad, ja tā skar tikai vienu konkrētu personu. Esmu centies šo procedūru, jeb instrumentu izmantot, lai lietu gaismu uz sistēmiskām anomālijām iestāžu darbā. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Hārkins kundze arī vēlējās uzstāties, bet mums, diemžēl, ir tikai divas minūtes palikušas, un tāpēc došu vārdu viņai uz vienu minūti, un pēc tam vienu minūti Diemandoras kungam, lai atbildētu uz jūtu jautājumu. Harkins kungs, paldies, izteikšos pavisam īsi. Pirmkārt, gribēju atvainoties, ka nebija šeit visu uzklausīšanu. Tas nav domāts kā nepieklājīgs žeks, nē, bet jūs droši vien saprotat, Diemandoras kungs, ka daudz kas notiek vienlaicīgi šajā namā, un man tur bija, man bija jābūt citā pasākumā. Gribēju komentēt faktu, ka jūs pieminējāt šai jautājumu par deputātu atalgojumu, un es priecājos, ka jūs to darījat, jo gal galā, ja cilvēki nav gatavi risināt šādus svarīgus uzdevumus, tad tādā gadījumā Eh, savā, savā pagalmā, tad, nav, tad, na, tad viņi nespēs risināt sarežģīts jautājums arī pasaulē. Divi komentāri. Jūs pieminējāt eh, nepieciešam ne tik vien runāt ar cilvēkiem viņu uh, valodā, bet arī mm, viņu valodā, bet gan valodā, ko viņi saprot. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropas Savienības pilsoņi nezin, kāda ir atšķirība starp šīm iestādēm, viņi nezin, kā tās darbojas, un domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiek runāts valodā, kādu, kādu viņi saprot. Ar to es ar visu pateikšu, mans laiks ir beidziet, bet es zinu, ka jūs esat ļoti daudz ko paveicis jau šai virzienā, bet vai jums ir tālāki plāni, lai, kā jau teicu, pārliecinātos, ka pilsoņi patiešām saprot, kādas tad ir šīs atbildes, un lai šajās atbildes atbildē savukārt patiešām mēs neapsolam pilsoņiem vairāk nekā mēs varam izdarīt. Paldies, Agadiem un Dorskungs, paldies par jūsu komentāriem. Esmu ļoti pateicīgs jums par šīm eh, komentāriem attiecībā uz deputātu atalgojumu. Jūs jautājums, nu, ļaut man pasāstīt tā. Labas administrācijas fascinējošākais uh, aspekts ir tas, ka tas ir pilnīgi bezgalīgs, tam ir bezgalīgs iespējas uzlaboties. Un tāpēc es ļoti labi apzinos, ka nepieciešams it kā nepārcensties, bet vienlaicīgi zinu, ka iespējas būt proaktīvam ir ārkārtīgi daudz, var likt lietā izdomu un var darīt to tā, lai tas nāk par labu pilsoņiem, un to esmu arī gatavs darīt. Paldies jums par šo piesardzīgo noti, ko iekļāvāt savā komentārā. Tātad vajag sabalansēt šīs, e, šīs cerības ar iespēju izpildīt solīto. To es zinu. Un es cenšos parasti apsolīt mazāk un izdarīt vairāk. Tas ir tas, kā vēlos darboties arī turpmāk. Bet pilnīgi noteikti augstu vērtēju jūs teikto un patiešām centos izmantot vienkāršu vāru, valodu arī turpmāk. Un tiešām šeit nav nekādu iero, limitu, tas ir jāizsagās, protams, piesardzīgi, bet tāpat laikā praktiski un saprotamā veidā. Paldies par jūsu komentāriem. Paldies, saka priekšādātājiem Andorus kungam. Paldies jums. Tagad varam jums teikt uz redzēšanos un pāriet pie nākamā kandidāta un pēdējā kandidāta uzklausīšanas būs Monetkungs. Lēs, Mrs. Mazzoni. Jā, Mazzoni kundze. Uh, we welcome... Priekšsēdētāji turpina. Un tā šoreiz ir Palie Delīkums. Palie Delīkums uzņemsies sēdes vadību. Lūk, Manēta kungs, paldies, ka jūs esat šeit. Jums tātad dod vārdu turpmākās 15 minūtes jūsu rīcībā prezentācija.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 Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies, ka, dodat, ka devāt man šo iespēju atklājāt savu prezentāciju, aizstāvēt savu kandidatūru šomēr, tas man ir liels gods. Savu prezentāciju likšu jums priekšā trijās valodās. Lūk, manas kandidatūras spēcīgākie punkti ir šādi. Pirmām kārtām saistīts ar to, ka es uzsvēršu savā darbā atjaunotni un novatorismu vienlaicīgi, aizstāvot klasiskās tiesības, kā piemēram pilsoņu tiesības, vienlaicīgi pārējot pie jauniem izaicinājumiem, ar ko sabiedrībā sastopamies. Otrs mans, mans stiprais punkts būs tas, ka Man ir profesionāla kvalifikācija, esmu strādājis par ombudu federālā līmenī Beļģijā. Un no 97. gada līdz 2005. gadam īstenoju šo darbu. Šobrīd esmu Brīgas universitātē profesors. Un tur mācu arbitrāžu un alternatīvu strīdu risināšanas metodas priekšmetu. Trešais mans pozitīvais punkts ir tas, ka esmu jurists pēc izglītības, labi pazīstu likumus, zinu, kā tos piemērot, kā tas notiek, un domāju, tas ir ļoti būtiski, lai ieņemtu šo Eiropas ombudu amatu. Kā jurists un kā juridiskais eksperts. Vienmēr esmu redzējis likumus kā instrumentu, kas ir pilsoņu rīcībā un nevis otrādi. Un domāju, ka tieši juristi ir tie, kas varētu vislabāk kandidēt uz šo amatu tā, un daudzās. Un tā tas ir daudzās uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur viens no, viena no prasībām šī kandidāta, šī amata ieņemšanai ir jurista izglītība. Ceturtais mans spēcīgais punkts būs manas padziļinātās, ļoti plašās zināšanas par Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām. Esmu strādājis ar ļoti daudzām institūcijām Strasbūrā, Luksemburgā, Briselē, Kopenhāgenā. Esmu darbojies arī ārpus Eiropas, sadarbojoties RERMED un kooperāt sadarbības ģenerāldirektorāti ietvaros. Esmu publicējis vairākus rakstus par Eiropas Savienību un to, kā Eiropas Savienība darbojas spēcīgi, un visbeidzot piektais mans stiprais punkts ir tas, ka, var, ka protu piecas Eiropas Savienības valodas. un saprotu vēl divas. Es tiešām domāju, patiesi domāju, ka ka respekts pret katras nācijas identitāti un valodu ir ļoti būtisks punkts, kam jābūt Eiropas Savienības pašā degpunktā. Tostarp arī tādā amata kompetencēs, kāds ir Eiropas ombuds. Tas ir ļoti svarīgi. Vēl viens svarīgs uh, punkts, ar, kāpēc esmu piemēram šim, šai, šim amatam, ir tas, ka esmu starp dažādām paudzēm. Man ir 49 gadi, tūlīt man būs 50. Tas ir vecums, kurā, zinām, pieredze jau ir uzkrājusies tajā pašā laikā. Nesmu vēl pārlieku vecs, tāpat laikā esmu atvērts jauniem izaicinājumiem, jaunām dvesmām, esmu gatavs šos izaicinājumus un problēmas risināt. Tas ir tāds vecums, kas ir starp pa vidu starp divām svarīgām paudzēm. Un domāju, ka tas ļoti nozīmīgi. Tālāk runātājs turpina flāmu valodā. Domāju, ka es uzskatu, ka Eiropas ombudam ir ļoti svarīga loma stiprinot demokrātisko pārvaldību Eiropas Savienībā. Ir svarīgi kļūt par galveno protagonistu pilsoņu aizsardzības procesā tos aizsargājot pret administratīvās objektivitātes trūkumu, ir jāsaprot, ka Eiropas ombuda loma ir nedaudz vājākā nacionāla ombuda loma, bet arī Eiropas ombudam šeit ir jābūt, tam jāpalīdz Eiropas parlamentam, tam ir centrālā loma Eiropas Savienības demokratizācijas procesā. Eiropas parlaments, kā jūs to ļoti labi zināt, labāk par mani, ir. Ir, eh, Eiropas parlaments ir tā institūcija, kam ir vislielākā leģitimitāte visā Eiropas Savienībā un visu iestāžu vidū. Uh, Turklāt domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka nodrošinam demokrātisku procesu visās Eiropas Savienības iestādēs. Otrs punkts attiecībā uz Eiropas ombudu funkcijām ir tāds, ka Eiropas ombudam vajadzētu pārliecināties trīs būtisku principu īstenošana Eiropas administrācijas darbā. Pirmām kārtām pārskatāmība. Pārskatāmībai jābūt galvenai īpašībai šajās Eiropas Savienības darbībā, tā kā tas noteikts pirmajā Eiropas Savienības līguma pantā. Un tas nozīmē, ka visām Eiropas iestādēm jādarbojas pārskatāmi. Te jābūt galvenai prioritātei iestāžu darbā un ombudu darbā. Tālāk atbildības uzņemšanās, jeb pārskatām, pārskatu sniegšana. Tas ir galvenais, jebkuras publiskas valsts administrācijas darba daļa. Mums jāstiprina šī atskaitīšanās spēja. Eiropas iestādēs. Un trešām kārtām un trešām kārtām pakalpojumu kultūra. Pakalpojumu kultūrai ir jāuzlabojas Eiropas Savienības iestādēs. Pakalpojumu kultūrai būtu daļai no šīs publiskās administrācijas sistēmas un katra ierēdņa darbības pamatā. Un trešais galvenais, tam, tas ir trešais galvenais mērķis. Un galvenais mērķis Eiropas Savienībā ir stiprināt Eiropas Savienības līmenī pamatiesības. Tam jābūt kā piemēram pamatiesību hartas īstenošanā vajadzētu iesaistīties tādu lietu risināšanā, kas saistīts ar diskrimināciju, tam jācīnās par nediskriminēšanu, uh, uz dažādiem pamatiem, gan dzimumu, gan daudzveidību, jādomā par citiem invaliditātes jautājumiem, solidaritāti un tam līdzīgi. Turpmāko piecu gadu laikā pie šiem jautājumiem ļoti aktīvi jāstrādā. Ceturtā joma, kurā ombudam aktīvi jādarbojas, ir jaunas reformas, priekšlikuma reformām, kas ļautu uzlabot to, kā darbojas Eiropas Savienības iestādes. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka notiek uzlabot apmācība attiecībā uz Eiropas Savienības ierēģiem, tā lai pilsoņi būtu, tiktu atbilstīgi aprūpēti. Jāpārliecinās, ka šie labsdarbības principi tiek plaši atbalstīti Un trešām kārtām, visbeidzot, mums nepieciešams pārliecināties, ka tiek novērts jebkāda veida demokrātiskais deficīts. Un pilsoņiem ir jāpietuvinās Eiropas Savienības iestādēm. Ja strādāsim pie visiem šiem principiem, ko esmu norādījis, tad tādā gadījumā vajadzētu ļaut, vajadzētu nonākt pie tā, ka pilsoņi jūtas tuvāk Eiropas Savienībai. Turklāt domāju, ka ir labi, pārliecināties, ka Eiropas ierēģi daudz labāk apzinās par savu lomu šai darbā, jo viņi ir tas lodziņš, pa kur Eiropas pilsoņi var ieskatīties Eiropas Savienības administratīvajos kuluāros, un tieši tā novērsīsim demokrātijas deficītu. Un domāju, ka administrācija var strādāt pie, pasa pie pasākumiem, kas ļautu uzlabot Eiropas darbības struktūru svarīgi pirmām kārtām īstenot labu administratīvo kodeksu un tā īstenošanu ne tikai iestādēs, bet arī visās aģentūrās Eiropas Savienībā. It īpaši tāpēc, ka lēmums šāds jau tika pieņems 2008. gada oktobrī. Vēl viens punkts. Ombudam jāiz, būtu jāizveido kopējs labas administratīvās uzvedības kodeks, un tāpēc ir vajadzīgs starpiestāžu dialogs, lai izstrādātu šādu te kodekstu, kas būtu kopīgs visām Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām. Turklāt gribētu veidot arī plašāku definīciju, ko nozīmē ne, nepareizi kļūdaina administrācija. Un tas varētu uh, tikt definēts kā labas administrācijas principu pārkāpums. Turklāt gribētu uh, īstenot, lab, iecelt arī attiecīgu personu, kas pārliecinātos par labas administrācijas īstenošanu. Un te gribētu atbalstīt Kašman kungu ziņojumu, ko izstrādās jūs komitē. Tas bija izcils solis īstajā virzienā, un tur tika runāts par šāda veida novatorismu un pasākumiem. Un visbeidzot, Eiropas ombudam ir jāuzrauga Eiropas Savienības pamatiesību hartas īstenošanu, kā jau to teicu, tad domāju, ka tas ir ļoti svarīgi uzskato par svarīgu darba punktu. Tālāk vēl kādas rīcības vajadzētu īstenot Eiropas ombudu birojam. vajadzētu palielināt Eiropas ombuda dienas atpazīstamību. Ļaujiet man iepazīstināt ar pāris skaitļiem. Ir palielinājušies sūdzību skaits laikā no 23. līdz 28. gadam par 28,5%. Ja skatāmies uz to, kā palielinājies pieļaujamo prasībām atbilstošo sūdzību skaits, tas ir tikai plus 15%. Tātad, ja mēs ņemam šīs eh, sūdzības sadalītas uz iedzīvotājiem, tad šis pieaugums ir tikai viens process Ombudam vajadzētu pārliecināties, kas runā par visām, par visām sūdzībām, ko saņēma samazinājums, tad sals ir bijis pats samazinājums - mīnus 16,3%. Savukārt budžets ir pieaudzis par 48% Eiropas ombudam. Tas nozīmē, ka nepieciešams informēt pilsoņus par savām tiesībām, vērsties pie Eiropas ombuda. Un tāpēc domāju, ka vajadzētu īstenot pastāvīgi informācijas kompaņu attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, vienlaicīgi gan darboties arī pie starpniekiem, kas strādā ar Eiropas pilsoņiem, vajadzētu nodrošināt ciešāku sadarbību ar plašaziņas līdzakļiem, jo tieši šie plašaziņas līdzakļi palīdz uzlabot uh, iespējas aizsniegt pilsoņus, informēt viņus, lai tā panāk to, ka viņi mūs sadzird. Vajadzētu līdzdarboties konferencēs un semināros, radzīt, radīt decentralizētu uh, delegāciju tīklu tas neko nemaksātu, jo, tad, protams, tas viss notiktu sadarbības pamatiem, sadarbojoties ar Eiropas komisijas pastāvīgajām pārstāvniecībām, nodrošināt eh, pārstāvis parlamentos un citos Eiropas informācijas centros, un turklāt es gribētu ierosināt parlamentam administratīvos lēmumus, pieņemt tādā veidā, kas norādītu uz iespēju atsaukties uz Eiropas ombudu tieši tā, kā tas, piemēram, notiek datu aizsardzības uh, tiesību aktos. Palielinot in informāciju par Eiropas ombudu, vienlaicīgi jāstrādā arī pie pilsoņu informēšanas tajā brīdī, kad tiek, kad viņi iesniedz sūdzības. Tāpēc vajadzētu izveidot elektronisko sistēmu, kas palīdzētu izfiltrēt uh, sūdzības jau iepriekš. Mums jāsamazina šo neizskatīto, jeb prasībām neatbilstošo sūdzību skaits. Šobrīd 85% no sūdzībām mm, netiek izskatīti, jo tie iestiek, iesniegt, ne, šī sūdzība tiek iesniegts neatbilstīgi. Turklāt vajadzētu izveidot uh, interaktīvas vadlīnijas visam Eiropas Savienības struktūram, un tos vajadzētu ievietot uh, visās Eiropas Savienības iestāžu mājaslapās. Tālāk Man ierosinājumi ietver arī stiprināt sadarbību starp Eiropas ombūdu un citām interesantu pusēm, piemēram, ar deputātiem, jums deputātiem. Vai jūs zināt, ka mazāk par vienu desmito daļu no visām sūdzībām uh, iesniedz deputāti. Deputātiem arī ir tiesības sas, saskaņā ar tie, līgumu iesniegt sūdzības tādējādā veidā replicējot savā vēlēšana apgabalā dzirdēto. Jūs viņu vārdā varat šīs sūdzības iesniegt, un e, Embodam līdz ar to, manuprāt, vajadzētu šo sadarbību uzlabot un vienkāršot veidu, kādā deputāta var iesniegt sūdzības. Tālāk, protams, Eiropas ombudam jāuzlabā sadarbība ar jūsu komiteju. Sadarbība, protams, jau notiek Tā ir bijusi lieliska, bet domāju, ka vajadzētu izvairīties arī no darba pārklāšanās un šo sinerģiju abu iestāžu starpā palielināt. Tā, lai nenotiek uh, darba duplicēšanās. Tālāk jās, jāstiprina arī sadarbības starp Eiropas ombudu un citām komitejām. Starp Eiropas ombudu un nacionālajiem un reģionālajiem ombudiem un to lūgumrakstu komitejām. Šāda sadarbība pastāv, bet tās nav, tā nav pietiekama. Vai jūs zināt, ka 2008. gadā tikai astoņas tika, tikai astoņi gadījumi tika izskatīti kopā ar reģionālajiem ombudiem un nacionālajām iestādēm šajā jautājumā. Tikai astoņi gadījumi, un domāju, ka tas nav pietiekami. Domāju, ka mums šī sadarbība un sinerģija ir jāintensificē. Turklāt domāju, ka lielākai sadarbībai vajadzētu pastāvēt starp Eiropas ombudu un Nacionālajām cilvēktiesību aizsardzības komitejām lai varētu īstenot jauno, nu jau saistošo cilvēktiesību ha pamatiesību hartu. Turklāt jāsadarb, jās, jāstiprina sadarbības starp Eiropas parlamentu un Eiropas kopienu tiesu. ombuds ir izsniedzis rekomendācijas, un tādā gadījumā, ja tās tiek apstiprināts, tad tādā gadījumā šī sadarbības rezultātā tās varat īstenot dzīvē. Turklāt, visbeidzot, rīcība, kas būtu jāizteno ombudam, ietver šādas, šādas darbības un tas saistīts ar ombudu darbu uzlabošanu. Eiropas ombudam, manuprāt, vajadzētu stiprināt pārskatu par 226. un 228. panta izman piemērošanu Eiropas komisijā. Tur tiek runāts par pārkāpumu procedūrām, kā jūs jau droši vien labi zināt. Tas ir ļoti svarīgs Eiropas eh, labāka regulējuma proje projekta daļa. Uh, Eiropas ombudam jāspēj izvērtēt gan procedūrās, gan saturiskie elementi šādos gadījumos. Eiropas ombudam turklāt vajadzētu, manuprāt, samazināt laiku, kas nepieciešams, lai izskatītu sūdzības. Tas jau ir samazināts vidējais garums 13 mēneši, bet joprojām eh, ir, ir gadījumu, kad, piemēram, vajadzīgi 18 mēneši, lai izskatītu sūdzību, tas jāsamazina, šis laiks jāsamazina. Turklāt Eiropas ombudam vajadzētu sistemātiski sekot līdz tam, vai ombudu kritiskās piezīmes attiecībā uz nepareizu administrāciju tiek pēc tam īstenots, ņemts vērā, un vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz Eiropas iestādēm šādos gadījumos. Un visbeidzot, Eiropas ombudam vajadzētu intensificēt vienkāršākas eh, iz, izstrādes procedūras veicināšanu, tā lai risinājumi tiek panākt uz vienpratības pamatiem. Esmu pie tā strādājis savā valstī, jo tas bieži vien ir ļoti svarīgi. Bieži vien daudz sūdzību gadījumā tā atrisināt situācija ir daudz vienkāršāka. Paldies, priekšādātais kundze! Un lūdzu, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Grazie, E, allora, preme il dibattito. E- Paldies. Un tālāk es dodu vārdu jautājumu uzdošanai Grunī kundzei. Paldies, Monet kungs. Jūs mums izklāstījāt daudzas lietas, bet es gribētu dzirdēt vairāk par jūsu prioritātēm kādas jums būs e, gadījumā, ja jūsu mandāts tiktu apstiprināts kā Eiropas ombudam? Un vai jūs mainītu Eiropas e, Savienības ombuda statūtus? Un vai Eiropas Savienības institūcijas dara pietiekami, lai uzlabotu savus pakalpojumus pilsoņiem? Saskaņā ar līguma nosacījumiem un kādus trūkumus jūs šobrīd saskatāt pašreizējā ombudu darbībā un kādi būtu jūsu plāni? Uh, jūsu plāni ir diezgan ambiciozi, bet es domāju, ka visu reizē izdarīt būtu diezgan grūti. Un kā jūs saskatāt uh, sadarbību ar līgumrakstu komiteju? un sadarbība ar citām institūcijām. Paldies, Bostināru kungs lūdzu. Monēta kungs. Mūsu komiteja ar bažām vēroja faktu, ka 2008. gadā 36% bija saistīti ar atklātības un caurskatāmības trūkumu, atteikumu saņemt dokumentus, atteikumu saņemt informāciju kā saņemt, eh, kā darīt kaut ko lietas labā, lai palielinātu pilsoņu uzticību. Paldies, Hankis kundze. Paldies. Monēta kungs. Es gribētu jums uzdot tikai dažus pavisam īsts jautājumus. Tas ir saistīts ar to, ko jūs ļoti pārliecinoši stāstījāt par to, ka viens no jūsu mērķiem ir uzlabot ombuda bīroja un institūta kā tāda prestīžu. Jo mēs visi esam aicināti kalpot pilsoņiem, bet, lūk, šis tēls varbūt nav vienmēr perfekts. Un ko jūs esat paredzējis, lai nodrošinātu to, ka jūs nesāksiet izlasīt jums tīkamākus un mazāk tīkums pāris pārkāpumus, kuriem pievērst izman, eh, uzmanību. Eh, kā jūs nodrošināsiet to, ka nevienam neradīsies eh, sajūta, ka viņu, teiksim, problēmas tiek uztvērts kā kaut kādas otršķirīgas, salīdzinot ar kādām varbūt citām. Tālāk runājot par lietarīgu dinamismu, man ļoti patīk šī sādaļa. Vai jūs jūsties pietiekami spēcīgs, lai nodrošinātu to, ka jūs iedziļināsieties jautājumiem, kas ir saistīti ar korupciju? Pat tajos gadījumos, ja šī korupcija e, ir vērojama visaugstākajos pārvaldes līmeņos Tālāk brīvības, drošības un tiesiskuma jautājumi. Uh, šīs lietas nav pretrunīgas, taču tā bija, tas bieži norisinās paralēli. Un mūsu komiteja ir atzīmējusi, ka tiesību sargājošo uh, iestāžu darbā un, teiksim, ciņā pret terorismu notiek uh, dažādi pārkāpumi. Jā, protams, šīs jomas ir ļoti svarīgas, bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka arī šie pārkāpumi būtu jāizskata. Ko jūs domājat par šo ļoti jūtīgo jomu? Ceturtais jautājums. Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās būs arī jauna lūguma rakstu forma Un ko jūs arī domājat par nacionālajām etniskajām uh, minoritātēm? Piemēram, Slovākijā Ungāri nevar runāt savā nacionālajā, savā dzimtajā valodā, jo pieder pie citas etniskās grupas. Ko jūs domājat par šiem jautājumiem? Paldies! Palidēlī kundze tālāk. Eh, paldies, Manet kungs, par jūsu prezentāciju. Jūsu prezentācija bija ļoti dinamiska un interesanta. Vienkārši uzklausīt jūsu viedokli par Eiropas ombudu darbu. Vienkārši jautājums, kā jūs varēsiet pātrināt sūdzību izskatīšanas ātrumu? Jūs runājāt par to, ka ir nepieciešams to saīsināt. Hārkins kundze. Paldies priekšsēdētāji. Un labvakar, monēta kungs. Paldies eh, par jūsu šo te padziļināto praktisko uh, prezentāciju. Man ir virkne jautājumu, tie vairāk vai mazāk eh, prasa ar piemēriem ilustrēt dažas no lietām, par kurām jūs runājāt. Piemēram, pārēj no klasiskajām juridiskajām, teiksim, vai tiesiskajām normām uz uh, kādu jaunu formu, ko jūs ar to domājat. Jūs runājāt arī par atšķirībām starp anglosakšu uh, tiesisko sistēmu pretstatā kontinentālajai. Varbūt jūs par to varētu drusku dziļāk parunāt. Jūs runājāt arī par to, ka likumam vienmēr jākalpo pilsoņiem. Vai jums ir kas konkrēts, minams kādu konkrē, kāds konkrēts uh, Eiropas Savienības likumdošanas akts? Tālāk mans ceturtais jautājums par to, ko jūs sacījāt par sliktu administrāciju un par to, ka vajadzētu paplašināt šo definīciju. Es tur tā īsti neuztvēru, varbūt jūs to varētu man atkārtot. Un jūs runājat par to, ka nepieciešama paplašināta sinerģija starp ombudu un uh, starp uh, mūsu komiteju. Es domāju, ka jūs šeit konkrēts lietas domājat, un es labprāt par to dzirdētu. Grazie. Honorevole Auken. Paldies. Aukens kundze. Es arī vēlētos pateikties jums par jūsu uzstāšanos, un īpaši par pēdējo punktu, tas viss izklausās ļoti daudzsološi. Jūs sacījāt, ka uzlabosiet procedūru um, ievērošanu, par to, kā komisijas lēmumi tiek īstenoti, vai jūs varbūt cīkāk varētu paskaidrot, kā jūs, piemēram, pēc būtības uh, no, uzraudzīsiet komite, uh, komisijas ziņojums? Jūs arī sacījāt, ka parlamenta deputāti ļoti reti izmanto savas tiesības vērsties pie Eiropas ombuda. Kur ir tie gadījumi, kur jums mūsu pietrūkst, kur mēs būtu varējuši labāk veikt savus mājas darbus? Jo mums ir lūk šīs te īpašās tiesības vērsties tieši pie Eiropas ombuda, tātad jūs faktiski norādāt, uh, Eh, ka šis ir trūkums, un jums droši vien ir konkrēts lietas, kur jūs zinat, kur mēs vienkārši esam zaudējuši labas izdevības. Un es labprāt gribētu zināt, kur mēs savu darbu neesam paveikuši atbilstoši. Paldies, Sala Franks kungs. À, es atvainojos, Sala Vrakos kungs. Jā, paldies, Monē kungs. Jūs runājat par līdzsvaru attiecībās ar pombūdu un lūgumrakstu komiteju. Un es domāju par to, kā jums šķiet, vai institucionālā ziņā šeit pastāv kāda problēma, vai, piemēram, nav atbilstošas mēdī atspoguļojuma ombuda darbam un tā tālāk. Tātad lūdzu Vārds atbildēm. Jā, priekšsēdētāji ļoti daudz jautājumu. Paldies par uh, to, ka jūs tos uzdevāt. Paldies Grunikundzei. Atbildot uz jūsu jautājumiem, norādīt, teiksim, kaut kādas prioritātes. Es domāju, ka tas ir grūti, jo ļoti daudz jautājumu, kas ir prioritāti, varbūt dažādos līmeņos, bet šķiet, ka daudzi ir prioritāri. No manas puses, ja man jāidentificē viena prioritāte, tad tā būtu nodrošināt pilsoņu tiesības, eh, iesniegt sūdzības ombudam Un tai ir jābūt galvenai prioritātei, lai būtu izve tiktu izveidot ļoti skaidra procedūra. Ombudu birojas pastāv jau 14 gadus, Eiropas Savienības ombudu birojas. Un mm, tās sāk izskatīt ar vien sarežģītākas lietas, bet daudzās valstīs, eh, paskatoties, kādi ir ombudu darba rezultāti, tad faktiski tie ir iespaidīgāk nekā Eiropas Savienības ombuda darba rezultāti. Un ir diezgan zems tātad šis eh, skaits eh, lietu, kas tiek eh, iesniegts atbildstīgi, un, piemēram, ja tas tā notiktu nacionālajos ombuda birojos, tad faktiski ombuds nemaz nevarētu attaisnoties par, par, par tik zemu atbilstoši noformētu um, sūdzību skaitu, kas tiek iesniegts. Un līdz ar to. Um, beigu beigās mēs varam nonākt pie situācijas, kad mums ir pārāk daudz darba, ja mēs attiecīgi nenospraužam kaut kādas robežas. Bet eh, ir, tā ir, manuprāt, problēma, ka ombuds saņem sūdzības, no kurām ļoti neliels skaits ir tādas sūdzības, eh, par kurām viņš tiešām būtu atbildīgs, par kur izskatīšanu viņš būtu atbildīgs. Uh, varētu jau rasties tāds uh, vienkāršots iespējas, ka um, tas birojiem izmaksā arvien vairāk un vairāk, lai izskatītu pilsoņu sūdzības, bet izskatāmo sūdzību skaits ir daudz par mazu, lai attaisnotu budžetu. Es uh, labi pārzinu situ, situāciju Beļģijā. un cilvēki īstenībā diezgan vāji mūs pazīst Beļģijā, un tam arī bija savi iemesli. Man liekas, cilvēki ir jāinformē daudz aktīvāk par dažādiem uh, iesniegšanas kanāliem, tā skaitā arī pa uh, elektroniskiem kanāliem caur uh, tīmekļu vietnēm, un es domāju, šeit mums ir ļoti daudz darāmā. Es nedomāju, ka mums vajadzētu mainīt ombudu piroju statūtus un vispār ombudu institūtu statūtus. Kādreiz es aicināju to darīt pirms trīs gadiem, bet pašlaik eh, pašu institūciju labad es varētu teikt, ka jaunajos statūtos ir iekļauts tās pārmaiņas, kuras es tajos vēlējos redzēt, un tādēļ es varu tikai uh, apsveikt pašreizējo ombudu par to, ko viņš ir izdarījis, lai to ieviest. Trešais un ceturtais pants statūtos ļauj ombudam uh, atļauj piekļūt eh, tātad arī eh, konfidenciāliem dokumentiem. Un eh, īstenībā tas ir ļoti vērtīgs iegūms, jo dalību valstīs ne visās ombudam ir šādas iespējas. Un, protams, patīs konfidenciāla informācija arī tiek paturēta kā konfidenciāla, nestoties uz to, ka pieeja ombudam ir atļauta. Uh, Jo, piemēram, ja mēs izskatām kādas slikti vadītas, teiksim, organizācijas darbu, un viņiem būtu iespēja lemt par to, vai informācija izskatām par konfidenciālu un neizpaužam vai nē, viņi tādā gadījumā ir iesaistītā interesētā puse, bet ombuds rīkojas neitrāli. Un uh, faktiski uh, Eiropas Savienībā ir rasts arī ļoti lielisks, līme, ļoti lielisks risinājums situācijai par situācijā, kurā ombudam ir iespējas tieši uh, dažādas, teiksim, ļoti nopietnas lietas, kas saistīts ar sliktu administrāciju, iesniegt Eiropas kopienu tiesai izskatīšanai. Uh, un arī ties, arī parlaments varētu aktīvāk iesaistīties šajā darbā un tādā veidā rīkoties. Runājot par šādu plašu programmu, kā es runāju, jā, es saprotu, ka es esmu diezgan mm, ambiciozs, ambiciozs noskaņots izvirzu ļoti tālijošus mērķus uh, jo esmu pārliecināts, ka ombuds jebkurā līmenī, vai tas būtu vietējais vai valsts vai Eiropas Savienības, var strādāt līdz noteiktam ļoti augstam līmenim, un nekad šis līmenis nav tāds, kā nevarētu vēl turpināt to pilnveidot. Un uh, tā kā man būtu pieci gadu periods, ja man ievēlētu, es varētu e, realizēt to divos veidos. Pirmkārt, izmantojot savus 36 biroja darbiniekus pietiekoši efektīvi, lai pareizos cilvēkus, e, pa, lai nodrošinātu to, ka pareizie cilvēki, īstie cilvēki ieņem īstos amatus, jo ļoti svarīgs šeit ir tas, cik kvalitatīvs ir darbs, cik lielā mērā tas ir komandas darbs. Jo nav iespējams šādu programmu realizēt, ja jūs neveidojat sinerģijas un nav vēlmes sadarboties starp Eiropas Savienībā uh, esošajām organizācijām, institūcijām un tā tālāk. Un, protams, ka mums ir jākontaktējas ar visiem cilvēkiem, kas var uh, strādāt šajā darbā. Kad es biju omas Beļģijā, es biju tā kā peramais zēns, jo, jo, protams, ka daudziem nepatika ir kāds, kas uh, var skatīties viņam pār plecu. Uh, Un e, mēs skaidrojam, ka mēs neesam šeit, lai kādu uzraudzītu, bet mēs esam cenšamies e, palīdzēt viņam uzlabot e, to, kā viņi veic savu administratīvo darbu. Un tad faktiski šī ir situācija, kad uh, ieguvējs ir abas puses. Ieguvējs ir gan ombudu birojas, gan institūcijas. Uh, tālāk sadarbība ar. Uh, Jūs komiteju to es atbildēšu nedaudz vēlāk, šo jautājumu uzdev trīs cilvēki, un, un es negribētu radīt iespaidu, ka es atbildu tikai uz jūsu jautājumiem. Um, Mr. Bostināru. Bostināru kungs, lūdzu, šķiet, ka jūs jautājat angliski. Jā, tiešām 36% attiec uz atklātības un caurskatāmības trūkumu, uz atteikumu saņemt dokumentus un atteikums saņemt informāciju. Tas ir ļoti daudz, un tas ir daudz vairāk kā proporcionāli, tas ir dalība valstu līmenī. 36% ir daudz par daudz. Vai par to būtu jāstrauc? Es domāju, ka jā jo tas skaidri norāda uz to, ka ombudam un uh, eh, 14 gados iepriekšējie ombudi to nav izdarījuši, tātad šo te cīņu par uh, caurskatāmību. Un to ievērojam palīdzēs uzlabot jaunais līgums, kur precīzi ir norādīts, Eh, ko cilvēks var darīt, ja saņems eh, pieprasīto informāciju. Pirmā alternatīva ir vērsties tiesā, otra doties pie ombuda. Un es domāju, ka ir svarīgi nodrošināt Eiropas pilsoņiem, lai viņu tiesības uz informāciju patiešām tiktu nodrošināts. Kā palielināt uh, atklātību un kā samazināt sūdzību skaitu par tās trūkumu. es domāju, sadarbība un informētība. Mums ir nepieciešams turpināt runāt un informēt par to, cik tas ir svarīgi. Un tā nav nejaušība, ka līguma pirmais pants uh, to faktiski novieto visas Eiropas idejas centrā. jo es tieši tāpat kā jūs apzinos, ka pastāv šī plaisa starp Eiropas Savienības institūcijām un parasto pilsoni, un līdz ar to trūk šīs uzticēšanās, kā mēs to varam samazināties, samazināt, eh, kā šo plaisu var padarīt šaurāk, un tieši tādēļ es sacīju, ka ir nepieciešama pastāvīga apmācība, kuras centrā ir lūk šis apmācāmais ir svarīgi, lai tas nekalpotu kaut kā, lai mēs nekalpotu kaut kādu institūciju labā, bet gan pilsoņa labā. Un nodrošināt viņam tiesības, kā to nosaka Eiropas līgums. Un faktiski ir svarīgi, lai ierēģi to arī zinātu un būtu informēti Un ir svarīgi, lai tas notiktu gan institūcijās, gan uh, dalībvalstīs. Diemžēl šī prioritāte uh, nav, kas manuprāt ir prioritāte, nav bijusi pietiekami prioritāra, un sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Kā sadarbojoties ar visām aģentūrām, svarīgi sadarboties ar visām aģentūrām. Es esmu runājis ar uh, Eiropas investīcijas, investīcija bankas vadītāji, un um, mēs esam runājuši, teiksim, par to, kā tas notiek, kā labāk šīs te uh, sūdzības izskatīt, kā tās pirmkārt saņemt. Un tāpēc es esmu sacījis, ka atklātība ir ikdienas darba uh, pats svarīgākais elements, un to iestādes un institūtīs nevienmēr uh, E, saprot. Tāpēc es nepārtraukti esmu aicinājusi uz lielāku atklātību. Legal constraints or binding rules which are then to be e, juridiski šķēršļi vai saistoši noteikumi, kurus tad vajadzētu īstenot un kurus vajadzētu apstiprināt iestādēm? Yes, Mrs. Um, to answer to Mrs. Hankis. Yeah? Yeah, yes, okay. M Mrs. Hankis. Hankis, skundze. Jūs arī uzdevāt vairākus jautājumus, un bija runa par tēlas podrināšanu ombudam. Es negribētu likt pārāk lielu uzsvaru uz ombudu. Es neuzskatu, ka šai institūcijai būtu jābūt labi pazīstamai. Es lieku lielāku uzsvaru uz eh, pilsoņu tiesību aizsardzību. Es uzskatu, ka tieši tas ir galvenais, un to vajadzētu visiem arī labāk zināt. Jūs uzdevāt ļoti interesantu jautājumu, interesantu nozīmē ļoti svarīgu. Jūs jautājāt, kā nodrošināt tiesību vienlīdzību. Tā ir eh, ombuda galvenā funkcija. Ombudam ir jānodrošina, lai tiesības tiktu ievērotas, lai tās tiktu vienlīdzīgi ievērotas. Esmu jurists, esmu uzrakstījis daudz publikāciju par vienādību. Šis termins atšķiras paraštiesībās un kontinentālo tiesību sistēmā. Šeit nav runa par vienlīdzību, šeit jau vairāk ir runa par vienādību, par solidaritāti. Kā nacionālais ombuds esmu domājis par šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka valsts dienestā mēs nespējam uh, nodrošināt savas funkcijas, ja nenodrošinam šo vienlīdzīgu, šo taisnīgumu. Man šis termins liekas ļoti būtisks. It īpaši valsts dienestā, jo tieši te ombuds var pildīt savas funkcijas, lai nodrošinātu valsts administrācijas darbu. Taisnība. Nē, esmu runājis par cīņu pret korupciju. Arī tā ir viena no galvenajām ombuda funkcijām, tāpat kā Olaf funkcija un arī citu iestāžu funkcija. Šeit atvirst, pievērsīšos atkal Grunīkundzes jautājumam. Esmu ļoti priecīgs, ka jaunajos ombuda statūtos ir paredzēta iespēja nosūtīt eh, civildienas ierēdni uz attiecīgo institūciju ja ir atklāts, ka šis ierēnis ir bijis korumpēts. Es domāju, ka iestāžu tēlu nopietni grauj korupcijas skandāli. Mēs nevaram sagaidīt, ka šie tūkstoši cilvēku būs pilnīgi tīri un skaidri un godīgi. Tomēr ir jāatcerās, ka uzticēšanās līmenis iestādēm var krasi samazināties viena korupcijas gadījuma dēļ. Tieši tādēļ mums ir jābūt ļoti modriem un jācenšas izskaust korupciju. Bet es domāju, ka vēršanās pret korupciju un korupcijas novēršana ir ļoti būtiska. Mums ir jācenšas novērst korupciju jau tās saknē, tā lai pilsoņi patiešām uzticētos veidam, kā mēs strādājam. Brīvība un drošība. Šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Es pilnībā jums piekrītu. Tomēr Dažkārt ierēģi vai politiķi var piešķirt vienam no šiem iedzieniem lielāku nozīmi nekā otram. Tieši tāpēc mums ir jādomā, kā sasaistīt šie, šos jautājumus. Ombudam ir jābūt pietiekami modram, lai nodrošinātu, ka drošība tiek nodrošināta, bet tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī pilsoņu brīvības, tās nedrīkst pārkāpt. Šis jautājums mūs ir, mūsu prāts ir aizņēmis vairākus gadsimtus, un noteikti daudz gadsimtus mēs vēl par to domāsim. Bet eh, es domāju, ka Eiropā ir pietiekami daudz iestāšu, kas ir modras, kas ierobežo Eiropas politiķus lai viņi drošības dēļ ne, nes, nesākt pārkāpt eh, pilsoņu brīvības. Pēdējais mazākuma tautību tiesību pārkāpumi. Saprotu, ka jūs šis jautājums ļoti uztrauc. Manā valstī mazākuma tautībām arī ir liela nozīme. Uh, Jāsaka, ka šajā valstī ir trīs mazākuma tautības. Tas nozīmē, ka es pārzinu šos jautājumus un esmu apņēmies šos jautājumus risināt. Visus deviņus gadus esmu centies nodrošināt, lai mazākumtautību tiesības tiktu ievērotas. Taču tajā pašā laikā ir arī citas minoritātes, ir diskriminētās grupas, ir lingvistiskās minoritātes, ir eh, diskriminācijas dzimuma pamata un tā tālāk. Es noteikti turpināšu strādāt pie šiem jautājumiem, ja man tiks dota tāda iespēja. Es atvainojos, Monēta kungs, mums ir eh, jādarbojas ātrāk, savādāk mēs nebeigsim laikā. Paliedelī kundze, kā pātrināt atbildes sniegšanas laiku? Man prieks, ka uzdevāt šo jautājumu, jo ja savādāk rodas iespējas, ka es runāju abstrakti un runāju par reālām lietām. Pirmkārt, mums vajadzētu ņemt vērā to, kas jau ir apstiprināts. Pašlaik vidējais laiks ir 13 mēneši. Es domāju, ka mums vajadzētu panākt laiku 12 mēneši. Tādējādi mēs ievērotu Eiropas komisijas 226 un 228 pantu, kur ir noteikts par atbildes sniegšanas laiku. Kā to izdarīt? Tas bija mans pēdējais punkts. Mums ir jāizmanto vienkāršota procedūra un ir jābalstās uz vienprātīgiem lēmumiem. Es Beļģijā jau esmu šādu sistēmu ieviesis. Mums ir jābūt elastīgākiem. Ja mēs esam elastīgāki, mēs varam iegūt laiku. Šo laiku savukārt jūs un arī jūsu pers personāls, jūs darbinieki var izmantot sūdzību izskatīšanai. mums ir jāizdomā viselastīgākā procedūra sūdzību izskatīšanai. Esmu šādu sistēmu ieviesi savā valstī, un es domāju, ka tāda sistēma ar, darbotos arī Eiropas līmenī. Harkins kundze. Es runāju tagad ar Harkins kundzi, nevis Augens kundzi. Atvainojos par man izrunu. Jūs uzdevāt vairākus jautājumus. Neesmu pārliecināts, vai īsti sapratu pirmo jautājumu par klasiskajām tiesībām un jauniem izaicinājumiem, tāpēc uzreiz pievērsīšos otrajam jautājumam. Eiropā ir divas galvenās tiesību sistēmas pārāžu tiesības, jeb anglu sakšu tiesības no vienas puses, kontinentālās tiesības. Es domāju, ka šīs tiesību sistēmas vienotru papildina. Tikko jau teicu Hankisas kundzei, ka es, es Beļģijā esmu attīstījis šo taisnīgumā vai vienādības jēdzienu esmu centies ieviest to savas valsts tiesību sistēmā. Jāsaka, ir bijis ļoti grūti pārliecināt politiķus, parlamentu un pat akadēmiķus par šo jautājumu, taču es domāju, ka šīs princips varētu būt ļoti noderīgs. To vajadzētu ieviest mūsu tiesību sistēmā. Tieši tāpēc es ļoti ticu tam, ka mūsu tiesību sistēmas vienotru papildina. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot abas šīs sistēmas, domājot par to, kā izskatīt sūdzības. Eiropā pašlaik jau ir trīs ombudu paaudzes. Pirmā paudze, kas bija Skandināvijas valstīs, pēc diktatūrām dienvidu valstīs izveidojās atkal jauna ombuda paudze, un tad pēc eh, Berlīnas mūra krišanas atkal jauni ombudi. Visi šie ombudi attīstīja atšķirīgus darbības stilus, un es domāju, ka tie viens otru papildina. Es domāju, ka Eiropas ombudam ir jādarbojas balstoties uz šīm divām tiesību sistēmām, jāizmanto abu šo sistēmu priekšrocības kā es definētu sliktu administrāciju. Sodamana kungs pirmais ombuds parlamentam šķiet 1997. gadā rakstīja jau par šo jautājumu. Viņš teica, ka sliktā administrācija ietver saistošu noteikumai principu pārkāpšanu. 14 gadus iepriekš es viņam nepiekritu. Es domāju, ka šī definīcija ir daudz platā, plašāka. Slikta administrācija sevī ietver nekur nerakstītu noteikumu vai principu pārkāpšanu, pat ja šie principi vai noteikumi nav saistoši. Neno, slikta administrācija nenozīmē pretiesiskumu. Es domāju, ka mums būtu jāizmanto plašākas, plašāk iedzieni, plašākas definīcijas. Tagad vēlētos atbildēt uz jautājumu par sadarbību starp Lūgumrakstu komiteju un Eiropas ombudu. Es vēlētos atbildēt ļoti skaidri. Esmu sekojis līdzi šīs institūcijas vēsturē jau no tās pirmsākumiem. Sodamana kungs, Diemandorus kungs, Jūsu komiteja ir sadarbojušies ļoti labi. Šī sadarbība ir acīm redzami uzlabojusies. Es nevēlētos šeit izteikt nekādus pārmetumus vai kaut ko kritizēt. Es domāju, ka šī sadarbība ir daudz labāka kā jebkurā no dalību valstīm. Es domāju, ka šī sadarbība varētu būt pat tāds kā piemērs, eh, ko dalībvalstu parlamenti varētu uh, ņemt. Paliedeli kundze jau teica, tad, kad rodas funkciju dubultošanās starp uh, ombudu un uh, lūgumrakstu komiteju, mēs varētu panākt uh, labāku sadarbību, lai vienkārši izvairītos no mm, darba veikšanas divreiz. Es domāju, ka mēs varētu atrast tādus jautājumus, dosē vai sūdzības, kur ir skaidri redzama kolektīva sūdzība, kur ir strādājusi gan lūgumas komiteja, gan ombuds. Mums vajadzētu nodrošināt viedokļu apmaiņu, ja ir runa par vienu un to pašu jautājumu. Aukens kundze. Jūs uzdevāt ļoti svarīgu jautājumu juridiski ļoti svarīgu jautājumu. Eiropas ombuds var izvērtēt, kā Eiropas komisija ir piemērojusi 228 un 228 pantu. Es jau teicu, ka Šeit nav runa tikai par procedūru, bet arī par priekšmetu, par būtību. Šeit nav runa par varas ļaunprātīgu izmantošanu. Es nevēlētos teikt, ka ombudam vajadzētu kontrolēt, vai Eiropas komisija ir izmantojusi šīs pilnvaras, kas ir piešķirtas saskaņā 228 un 228 pantu saskaņā ar saprašanās memorandu. Saprašanas memorandā ir skaidri noteikts, ka Eiropas komisijai ir tiesības izlemt, vai tā piemēros vai nepiemēros 228. pantu. Šīs izvēles tiesības var kritizēt, bet tās ir apstiprinājusi Eiropas kopienu tiesa. Tas nozīmē, ka šīs tiesības neviens vairs neapdraud. Kā jau es teicu, ja jūs izlasīsiet ombuda gada pārskatu, jūs redzēsiet, ka viņš darbojas ne tikai pie procedūras jautājumiem, bet arī pie jautājumiem pēc būtības par to, kā 226. pants tiek piemērots. Ombuds, piemēram, var teikt, ka Komisija nav rīkojusies pietiekami prātīgi, piemērojot 226. pāntu. Šeit es atgriežos pie kāda pamatprincipa, kas Beļģijā ir ļoti plaši attīstīts. Tas ir tā saucamais saprātīguma princips. Iestādes nevar rīkoties pēc saviem ieskatiem. Šīs tiesības izvēlēties, vai kā, kāds punkts tiks pildīts vai ne, nav balstīts uz absolūtu patvaļu. Valsts dienestam ir zināmas pilnvaras, ir zināmas tiesības, taču šīs tiesības – tas drīkst izmantot tikai saprātīgi. Un tieši šo principu ombuds arī izmanto, lai izvērtētu, vai 226. un 228. pants ir piemēroti pareizi. Šeit tātad nav runa tikai par tīri administratīviem aspektiem, bet arī par to, vai šīs, šīs tiesības ir izmantotas saprātīgi vai nē, vai varbūt pat ļaunprātīgi izmantotas. Salavrakus kungs ir izgājis, bet es jebkurā gadījumā atbildēšu uz viņa jautājumu. Es īstenībā jau esmu uz šo jautājumu atbildējis, sakot, ka starp komiteju un Eiropas ombudu nepastāv nekāda spriedze. Un šo 14 gadu laikā, pēc manā rīcībā esošajām ziņām, šī sadarbība ir vienkārši uzlabojusies. Lielas paldies! Tas nozīmē, ka varam pievērsties brīvā mikrofona procedūrai. Rīkosimies pavisam ātri. Man ir tikai viens cilvēks, kas vēlas izteikties. Viņam tiek dot eh, viena minūte un viena minūte pēc tam atbildē. Lielas paldies priekšēdāt, aizteikšos pavisam īsi. Tad, kad dzirdēju monētu kungu, mm, dzirdēju, ka viņš ļoti labi runā nīderlandiski. Šķiet, ka viņš eh, ir paredzējis tādas kā Obamas veida reformas. Viņš uzskata, ka uh, Eh, ir daudz, kas jādara. Viņš saka, ka viņš sēžot Strasbūrā izolācijā. Viņš ir sēdājis arī um, ar Kalas kungu, kas eh, strādā par, administri par ar, ar administratīvajām lietām. Un viņam ir arī um, mierīgi risinājumi prātā. Komisijā bija juridiskais dienests, kas apgalvoja, ka uh, šādi risinājumi nedarbojas Līdz ar to te izcēlās liels konflikts. Diemžēl grūti ir eh, veikt reformas šādā klimatā. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties būt tāds kā starpnieks, tā lai pilsoņi pazītu savu ombudu. Pašlaik ombuds nav īpaši pazīstams. Taču kā jūs vēlaties paust to pilsoņiem plašsaziņas līdzekļos, tā lai e, ombuda tēls būtu labāks. Jebkurā gadījumā es jums vēlu daudz veiksmes e, īstenojot šīs e, Obamas reformas. Lielas paldies priekšsēdētāji. Jārkungs arī ir lūdzis vārdu. Šis jautājums ir saistīts man ar iepriekšēju runātāju teikto. Ja pilsoņiem rodas iespējas, ka ombuds var daudz ko darīt, tad es domāju, ka kaut kas arī notiks, tad arī um, sūdzību skaits pieaugs. Pašlaik ir tāda situācija, ka visiem liekas, ka nav nekādas jēgas pie tā vērsties. Tas viss izklausās ļoti labi. Esmu to arī ļoti pasītrojuši šajā jūsu tekstā. Jūs teicāt, ka Eh, atbildes laiks uz sūdzībām nedrīkst būt pārāk garš. Vissliktākais ir tas, ka mm, sūdzības iesniedzējs nesaņem uz savu sūdzību atbildi. Bet es domāju, ka mums vajadzētu ieviest arī izmaiņas likumos, lai eh, šī atbilde patiešām sniegt, tiktu sniegt ātrāk. Un es gribētu domāt, ka jums ir vajadzīga arī palīdzība no parlamenta puses. Es domāju, ka mums ir jānosaka skaidrie mērķi jo galu galā tas ir pats galvenais funkcija runa par pilsoņu sūdzībām. Pilsoņiem ir tiesības saņemt uh, atbildi savu sūdzību, un uh, viņiem ir jāsaņem šī atbilde pietiekami ātri. Tad jautājums ir, ko mums te vajadzētu mainīt. Grācija. Um, jā, man ir ping. Bedank. Paldies, saka monēta kungs. Paldies par šo jautājumu. Mana programma varbūt šķiet ļoti ambicioza, bet domāju, ka ir jābūt ambiciozam darbu uzsākumā. Zinu, ka teicu, ka esmu strādājis jau gadiem ar iestādēm savā profesionālajā karjerā. Un zinu, ka var būt arī zinām pretestība no iestāžu puses attiecības atsevišķām reformām. Jums taisnība. Ir tīpaši Eiropas līmenī reizēm atsevišķas eh, iestādes vai ierēģi nav, nav bijuši īpaši iepriecināti par pārmaiņām un ir tām pretojušies. Bet es domāju, ka tā ir daļa no dzīves, tā ir daļa no šo institūciju darba, tā tas notiek arī nacionālajā līmenī, tas nav nekas pārsteidzošs. Tā tas notiek ikdienas. Ombudiem vienmēr jāpieprasa lielāka pārskatāmība, plašāk piekļūt dokumentiem. Tas, jā, tas jādara atkal un atkal katreiz no jauna. Deviņus gadus esmu to darījis. Un nekas jau nenotiek tikai ar to, ka mēs lūk uzsitam knipi un viss, viss nu būs. Tā nenotiek. Es esmu iemācījies arī būt pacietīgs, bet tāpat laikā uzstājīgs un neatlaidīgs. Domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā kaut ko panākt. kā patiešām panākt savus mērķus, vienalga vai īstermiņā vai ilgtermiņā. Un, protams, ka pārmaiņas nevar notikt vienas dienas laikā. Jūs uzdevāt vēl vienu jautājumu. Tas bija saistīts ar to, kā es risinātu attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem, kā prezentētu savu un savas komandas darbu plašsaziņas līdzekļiem. Un domāju, ka es izmantotu piemērus no dažādām valstīm - Austrijas, Beļģijas, Nīderlandes, Francijas. Tie būtu piemēri no atsevišķām konkrētām valstīm, kur, piemēram, noslēgtas vienošanās ar plašsaziņas līdzakļiem, lai pārliecinoties, ka ombudu loma tiek atspoguļot un padarīt redzamāk. Es nesaku, es organizētu preses konferences katru otro dienu. Nē, tas nav tas, ko es domāju, bet es tāpat laikā domāju, ka vajadzētu būt tādai institucionalizētākai programmai, saskaņā ar kuru ombuds varētu patiešām arī nacionālā un reģionālā līmenī iesaistīties zināmā programma darbā. Un tas ir tas, ko es domāju. Brunātājs turpināsim, redzot man īpaši daudz laika atbildēt pēd uz pēdējiem jautājumiem, bet es jums piekrītu. No jēgas radīt cerības. Es domāju, ka et, Beļģijā esmu pietiekami daudz pieredzējis. Protams, ka neviens nav uh, perfekts. Mēs visi esam redzējuši, ka šī situācija var izvērsties pavisam briesmīga. Es domāju, ka mums ir jānodrošina sadarbība, lai mēs viens otru pazītu. Mums ir jānodrošina, lai cilvēku, cilvēki grieztos pie ombuda. Tajā pašā laikā mums Eh, vajadzētu attīstīt programmu, lai mēs būtu pārliecināti, ka pilsoņi eh, nevēršas pie ombuda tādos gadījumos, kad eh, tāds nepiekrīt ombuda kompetencei. Es uzskatu, ka vissvarīgākā ir sadarbība, mums to vajadzētu nodrošināt. Grazie visiem. Paldies, saka priekšādātāji, paldies monēti kungam. Līdz ar to noslēdzam šo uzklausīšanu. Paldies jums! Un mums vēl pāris minūtes ir palikušas, lai savā starpā apspriestu šī darba rezultātus. Kā jūs zināt, šīs komitejas pienākums un atbildība nav izvērtēt kandidātus kā tādus. Pēc šīs uzklātīšanas mūsu pienākums ir vienkārši parlamentu priekšsēdētājiem nosūtīt šīs sanāksmes protokolu. Un tur būs iekļauti visi pie, visas piezīmes, visi komentāri, kas tika izsau, izteikti šo trīs uzklausīšanu laikā. Šo, nu, attiecībā uz ombudu amatu kandidatiem. Ja nav nekādu tālāku komentāru, Ja neviens nevēlas vairs izteikties, tad tādā gadījumā es sanāksmi gribu pasludināt par slēgtu un, kā jau teicu, nosūtīt.